Ja kolēģis. Cienījamie kolēģi, sāksim sēdi. Can I ask uh, all colleagues to take seat? Lūdzu visus ieņemt vietas. Un pirmām kārtām gribētu sirsnīgi sveikt visus uh, dalību valstu parlamentu pārstāvis, Prieks jūs redzēt uz eh, šo viedokļu, sanā, eh, viedokļu apmaiņu mūsu sanāksmē pār Eiropas eh, ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu. Šis ir izšķiroši svarīgs moments, kad diskusijas un koordinācijas starp Eiropas un dalībvalstu līmeni ir ārkārtīgi nepieciešama. Kā jūs zinat, šobrīd atrodamies tādā kā pagrieziena punktā, jo konkrētām dalību valstīm adresētai ieteikumi, ko padoma apstiprināja pagājušā gada jūlijā, tos ir jāiekļau, jāīsteno dalību valstu budžetos, paredzot arī stingrāku lomu Eiropas komisijai, tāpat laikā ir uh, arī jāveic izaugsmas pārskats par nākamo pusgadu. Tā tad esam jau tādās kā krustcelēs un uh, šī komiteja ir izstrādājusi pašiniciatīvas ziņojumu par Eiropas uh, politikas koordinēšanas pusgadu un šobrīd tas tiek uh, pārunāts šeit parlamentā. Referents ir uh, Rozatī kungs, kuram arī uh, Nekavējoties došu vārdu īsai uzrunai. Šīs debats mērķis šodien ir piedalīties diskusijā pirms šo dokumentu oficiāli apstiprināja Eiropas parlaments, lai savukārt dot savu ieguldījumu, iesniegt to komisijai par 2015. gada uh, prioritātēm, ko komisija atkal izmantos uh, izaugsmas pārskata izstrādāšanai un tālāk arī izstrādāt prioritātes nākošajiem gadiem. Ņemot vērā, cik daudz dalībnieku ieradušies no dalību valstu parlamentiem, mēs dosim vārdu vienam loceklim no katra, katra dalību valsts parlamenta. Nu, tāda būs primārā darba kārtība, bet skatīsimies, kā mums būs ar laika grafiku. Varbūt varēsim dot iespēju vēl kādam pārstāvim izteikties. Mums ir paredzēts valoda režīms 20 valodās un uh, mēs uh, izmantosim tātad kartīti, ja gribat runāt jā, tautas partijas uh, vai uh, dalībvalstu parlamentu locekļi vēlas runāt, tad lūdzu pakliet savu kartīti, šo izteikšanās kartīti un parādiet to zāles pārziņiem. Tātad, bet tagad bez kavēšanās došu vārdu Razatī kungam, lai viņš pastāsta par savu ziņojumu. Maksimālais laiks jums 10 minūtes. Plīz darījušiem vārds. Paldies, priekšstādātāji! Pirmām kārtām gribētu izteikt lielu prieku, ka mums ir iespēja tikties ar dalību valstu parlamentu pārstāvjiem un ka mums ir iespēja pārunāt šo ļoti svarīgo Eiropas pusgada elementu, un tas ir Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas starp dalību valstīm. Šis ziņojums, uz ko nu pat priekšsēdētājs atsaucās, Tas atsaucas uz uh, daudziem dokumentiem, ko ir izstrādājusi komisija un padoma, sākot ar igadējo izaugsmas pārskatu uh, pagājušā gada decembrī, kas tika izstrādāts, uh, kurš ir dokuments, kas ieskicē tādu vispārējo ainu turpmākam darbam, izstrādājot konkrētām dalību valstīm adresētos ieteikums, balstoties uz igadējo izaugsmas pārskatu Komisija izstrādā dalībvalstu ziņojumus, ņemot vērā arī dalībvalstu stabilitātes un konverģences programmas, un tad, balstoties uz visu informāciju, kas iegūt no dalībvalstīm, komisija izstrādā ieteikumus padomei attiecībā uz šīm konkrētajiem ieteikumiem, kas ir atrasēti dalībvalstī. Tātad, un nu, balstoties uz šiem ieteikumiem, tad uh, Um, šī gada jūlijā tika arī pieņemts lēmums par konkrētu dalību valstu ieteikumiem. Tātad šis ziņojums ir um, sastāvdaļa notiekošiem procesiem Eiropas pusgadam, un tas ir veltīts tam, lai novērtētu konkrētām dalību valstīm adresētos ieteikumus vai CSR saīsinājumā. Tātad un apskatīt to, kā tie ir iekļauti padoms uh, secinājumos. Uh, Mērķis eh, šiem konkrētajiem dalībvalstu ieteikumiem ir eh, dot dalībvalstīm tādas kā vadlīnijas, ieteikums, rekomendācijas, kā veidot tālāk savu dalībvalstu ekonomisko politiku, lai risinātu galvenos eh, mērķus un lai varētu īstenot galvenās strateģiskās prioritātes. Tāpēc arī šiem konkrētiem ieteikumiem vajadzētu atspoguļot galvenās prioritātes, kā tās ir formulētas un aprakstītas ikgadējā izaugsmes pārskatā, kurš, kā jau es teicu, ir dokuments, kurš uzsāka visu šo darba ciklu. Dalībvalstīm adresētie ieteikumi CSR atsaucas uz balstās uz divām jomām. Pirmkārt, fiskālā un budžeta politika, kas eh, izriet no stabilitātes un izaugsmas pakta, tāpat arī notiekošām reformām, divu dokumentu pakotnes, sešu dokumentu pakotnes un tāpat arī no struktūra reformām, kas nepieciešams, lai uzlabotu Eiropas ekonomiku konkurētspēju. Tādā veidā virzoties uz priekšu, lai sasniegtu mērķus, kā tas ir definēts Eiropas stratēģijā 2020. gadam. Šogad komisijas CSR, tātad konkrētās dalībvalstīm adresētās rekomendācijas, atspoguļoja jau agrāko novērtējumu, kādu esam veikuši attiecībā uz jau iepriekš eh, pieņemtiem CSR ieteikumiem, un tie, jāsaka, ir būtiski uzlabot salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Gribētu atsaukties uz diviem tādiem kritiski svarīgiem uzlabojumiem CSR šajos ieteikumos. Pirmkārt, tie šogad ir publicēti daudz uh, agrāk, trīs mēnešus ātrāk. Un doma ir dot dalībvalstīm uh, vairāk laika, nu tīpaši dalībvalstu parlamentiem dot vairāk laika pārunāt mm, šo ieteikumu projektu, lai varētu šos ieteikumus izanalizēt un varētu uh, un pieņemt lēmumus, kas savukārt varētu veicināt to īstenošanu. Otra būtiskākā izmaiņa ir tāda, ka CSR šogad ir daudz um, fokusētāks uz galvenajām prioritātēm. Komisija tik tiešām ir uh, centusies uh, izvairīties no tādiem ļoti plašiem uh, formulējumiem un prioritātēm, un vairāk ir uh, centusies koncentrēties uz galvenajiem strateģiskiem elementiem. Jāsaka, ka šī komisijas jaunā pieeja, ka to ļoti lielā mērā atbalsta arī Eiropas parlaments un īpaši atbalstam uh, uh, komisijas uh, konkrētām dalībvalstīm adresētos ieteikumus vairākos aspektos. Un pirmais - piekrītam ekonomiskās situācijas vispārējiem novērtējumam Eirozonā un arī Eiropas Savienībā kopumā jā, ir redzamas ekonomiskas atveseļošanās pazīmes, bet visi esam viensprāts, ka šīs atveseļošanās pamats joprojām ir trausls. Ir jādara vēl daudz vairāk, lai Eiropas Savienība varētu atgriezties uz ilgspējīgas izaugsmas ceļa. Otra daļa Vai otra lieta, kas ir ļoti svarīga šajās um, rekomendācijās, un arī tur mēs pilnībā varam piekrist, ka uzsvars tiek likts uz četrām galvenajām prioritātēm, un tās ir investīcijas stiprināšana, uh, nodokļu konsolidācija, struktūra reformas un uh, uzlabota nodarbinātības politika. Tātad tās tik tiešām ir četras jomas, kurās ir nepieciešama galvenā darbība. Tāpat piekrītam komisijai ka līdz šim šo ieteikumu īstenošana dalību valstīs nav bijusi īpaši apmierinoša. Principā šis sniegums ir bijis jāsaka stipri vājš, runājot par eh, šiem konkrētiem dalību valstīm adresētiem ieteikumiem. No visiem CSR, visiem ieteikumiem, 2014. gada ieteikumiem, komisija ir apreikinājusi, ka apmēram 12% ir pilnībā īstenots, un apmēram 10-15% šo rekomendāciju daļēji īstenots. Tātad mēs te saskatām tādu reālu problēmu, un es ļoti labprāt uzklausītu mūsu kolēģu dalībvalsts Nacionālā parlamentu locekļu domas, kā varētu uzlabot šo īstenošanas dziļumu. Tālāk, esam viensprāts ar komisiju, ka struktūrāls reformas ir nepieciešamas un savā ziņojumā norādam uz konkrētām jomām, kur šīs reformas vajadzētu pātrināt. Un šajās jomās eh, ietilpst arī struktūrāls reformas darba tirgos dalība valstīs, tāpat arī iekšējā vienotā tirgus funkcionēšana, tātad ir jālikvidē šķēršļus brīvai preču un pakalpojumu kustībai, tāpat veikt eh, struktūrāls reformas nepieciešams arī valsts finansējuma jomā, tātad valsts eh, sociālajās sistēmās un pensiju fondos. Tie ir tikai daži no svarīgākajiem elementiem. Tāpat mēs arī atbalstam ieteikumu, ka izaugsmēji draudzīga fiskālā konsolidācija būtu jāvirz uz priekšu tajās dalībvalstīs, kurās joprojām ir ļoti liels parāda līmenis. No otras puses, nu varbūt tas ir tāds jauns elements, mēs tāpat eh, rekomendējam aktīvāku eh, fiskālo politiku un iesakam arī izmantot šo fiskālo politiku eh, acikliskā veidā tajās valstīs, kurām ir pietiekamas eh, šīs fiskālās iespējas un eh, kur eh, sniegums ir būtiski zem 60% līmeņa. Tātad, runājot par fiskālo konsolidāciju, rekomendācijas ir ļoti atšķirīgas un dažādas, kas, protams, atspoguļo dažādās atšķirīgās situācijas dalībvalstīs. Runājot par specifiskām rekomendācijā un neuzskaitīšu tās visas, kas eh, te ir izteiktas eh, ziņojumā, bet eh, divas. Pirmā - labāka piekļuva finansējumam visiem uzņēmumiem, it īpaši maziem vidējiem uzņēmumiem MVU, un te mēs ļoti pozitīvi vērtējam Eiropas strateģiskā investīcija fonda, devu, fonda devumu. Mēs ceram, ka šis fonds būs labs stimuls arī uh, privātiem kapitālam un privātiem līdzekļiem, kas tiks izmantoti produktīvās investīcijās, un otrā joma ir institucionālā un juridiskā vide uzņēmumiem. Un te mēs arī aicinām dalībvalsts darīt visu iespējamo, lai šo vidu uzlabotu un tādā veidā mazinātu birokrātiju un veidotu tādus labvēlīgus apstākļus uzņēmumu attīstībai un darbvietu radīšanai. Un visbeidzot, jums ir 30 sekundes, saka priekšsādātājs atlicis. Tā tad eh, turpina runātājs, eh, mūs satrauc arī šo CSR eh, vāja ieviešana dalībvalstīs, un mums šķiet, ka viens no iemesliem šim vājam rezultātam ir nepietiekama vai nēsoša valsts atbildība Un tas ir otrs jautājums, par ko es gribētu runāt šodien, un es ceru, ka mums būs auglīgas diskusijas. Paldies! Desmit minūtes precīzi, saka priekšsēdētājs. Perfekti, esat pieturējies pie izteikšanās laika. Es jau stāstīju šeit mūsu draugiem no dalībvalstu parlamentiem, kā mums ir jauns noteikums apstiprināts. Eh, tas eh, nozīmē, ka mums tagad ir ļoti automātisks un precīzs mehānisms attiecībā uz izteikšanās laika, tā ka es atvainojos jau uz priekšu, ja man gadījumā kādu nāksies pārtraukt un atgādināt, ka laiks ir beidzies. Nākošais runātājs, ne vairāk kā 5 minūtes, eh, gan eh, Nacionālo, gan Eiropas parlamentu locekļiem. Alfreds Sants nākošais, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšstādātāji. Izaugsmes likmes Eirozonā saglabājas zemes un Pat ja daži industriālie indikātori labāk nekā paredzēts, atgūšanās joprojām ir ļoti trausla. Eiropas pusgads ir izveidots, lai koordinātu ekonomisko attīstību dalību valstīs ar mērķi stiprināt izaugsmi. Tas pats attiecas arī uz 2015. gadu programmām, kad tās augtās konkrētām dalībvalstīm adresētās rekomendācijas CSR tika publicētas maijā. Arī šogad eh, komisija saka nepieciešams integrēt šo procesu un eh, šie konkrēti ieteikumi atkal tiek eh, formulēti un izteikti. Kas tiek biežāk teikt par CSR e rekomendācijām, ka tās tiek ieviestas ļoti neregulāri vai vispār netiek ieviestas? Viens iemesls, kā mēs dzirdam, ir tāds, ka dalībvalstu valdības un dalībvalstu parlamenti neuzņemas atbildību, nejūtas, ka tas ir, nu, tā kā viņu īpašums, viņu atbildība. Otrs iemesls varētu būt tāds, ka nav skaidrs, vai stratēģija, kas ir pamatā šiem ieteikumiem, vai tā ir paredzēta, lai veicinātu attīstīt Eiropas ekonomiku kā tādu, vai arī, eh, lai attīstītu konkrētās valsts ekonomiku. Ir pienācis laiks kritiski izvērtēt eh, šīs konkrētajām dalībvalstīm adresētās rekomendācijas, lai padarītu tās iedarbīgākas un pieņemamākas kā politiskos instrumentus. Tas nav tikai tāpēc, ka uh, izaugsme ir eh, bijusi nu, pavisam neapmierinoša un tie, kas izstrādā šīs rekomendācijas, eh, nevienmēr ir varbūt pilnīgi uzticams informācijas avots. Tā piemēram, eh, šīs rekomendācijas bieži vien balstās uz tādu pārāk vienkāršot viedokli, ka struktūrālas reformas mehāniski un automātiski ietekmē izaugsmu un darba vietas tā, ka ja, piemēram, notiek uh, ekonomiskās un darba tirgus reformas, tad šīs papildus pieprasījums, ko rada darba vietas, ka tas viss uh, tā kā nu, sniegsies tālākā eirozona, šis efekts būs, bet tas nav pareizs pieņēmums. Sociālās sekas uh, šīm rekomendācijām praksē tiek ignorētas. Ir pārāk uzsvērtas tās augstās darba tirgus reformas, kurām nav izdevies uh, dod būtisku ietekmi nodarbinātības eh, uzlabošanā valstīs, tāpat laikā struktūrālās reformas darba tirgos ir mazinājuši darba tiesības un ir veicinājuši tādas nedrošas, nestabilas nodarbinātības formas eh, Eiropā. Darba tirgus eh, reforma nevar uzskatīt par tādu svarīgu faktoru. Uh, ir jādomā vairāk par monopolu uzņēmumu ierobežošanu, par valsts birokrātijas ierobežošanu, jāmodernizē juridiskās sistēmas un jādod stimulu tiem, kas eh, ražo, jo tie ir galvenie struktūra reformu mm, pamati. Ekonomiskās atšķirības ir tikai palielināšanās Eiropas Savienībā un eh, tāpēc ir nepieciešama konverģence. Secinājums ir tāds, ka, diemžēl, jums joprojām trūkst instrumentu, lai mazinātu lielās atšķirības starp eh, Eiropas ziemeļiem un dienvidiem centieni parākt eh, lielāku vienotību būs neproduktīvi, ja nebūs eh, pozitīvi funkcionējoša politika gan valsts eh, rekomendāciju līmenī, gan arī tādā plašākā mērogā mazinot šo ekonomisko atšķirību. Ja būtu šāda politika, tad dalībvalstu atbildīguma sajūtas uzlabošana un stiprināšana būtu vienkāršāk. Paldies! Thank you. Paldies! Staņislavs Ozoks nākošais. PCA grupa. ECR grupa. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, dāmas un kungi. Daži vārdi par CSR, tātad par šiem konkrētajām rekomendācijām. Es aplūkoju ziņojumu un man rodas sakojošs jautājums, kāds ir pamats darbam atsevišķās dalību valstīs. Es te aplūkoju rekomendāciju uh, sarakstu. Piemēram, mēs ļoti labi varam redzēt, kas ir īstenots, kas nav īstenots, uh, kāds uh, progress ir bijis, ja vispār kaut kāds ir bijis. Bet uh, jāprasa, kāds tad ir pamats, kā var izvērtēt, vai konkrētā rekomendācija ir ieviesta vai nav. Tātad polijas gadījumā, turpinot uh, civiltiesību līgumu skaitas samazinājums, nezinu, nekāds progress nav panākts, vai ir kaut kādas citas prioritātes nacionālā līmenī, vai arī to var kaut kā skaidrot ar polijas ekonomisko situāciju. Tāpēc rodas jautājums, kā dalībvalsts pieņem savus lēmumus un cik lielā mērā valdības jūtas atbildīgas par šo rekomendāciju īstenošanu. Un šīs rekomendācijas šķiet ir saistošas vismaz politiskā līmenī, jo tās ir apstiprinājusi Eiropadoma. Paldies! Thank you. Paldies! Izskatās, ka jaunais noteikums ir ļoti visus disciplinējis. Tālāk Nils Torvalds, lūdzu, Aldis grupas vadā. Neizskatās, ka nav uz vietas. Labi, tālāk tad. Marija Maķēs nav ziedz, te mazīts punkts, lūdzu. Paldies, Roberto. Es atvainos Marijas vārdā. Mēs, protams, diezgan kritiski vērtējam šo situāciju par šādu Eiropas pusgadu pieeju. Mēs nepiekriem šiem pozitīvajiem ir kā vērtējumam, kas ir kā runā par ekonomisko izaugsmi. Mēs redzam ļoti nopietnus riskus mēs redzam ļoti nopietnas risinājumus kad vien. Un pirmkārt jāpasaka, kāpēc tā ir un kāpēc tad Eirozonā ir tik ļoti vāja ekonomiska izaugsme, ņemot vērā pat ir starptautiskos rādītājus. Nu, un tas ir viss kopā. Ir gan taupības pasākumi, gan struktūra reformas. Un Trojka jau ir īstenībā pateikusi paškam. Grieķijas situācija un piemērotie pasākumi tikai veicinās regresiju un ekonomisko recesiju. Tā kā mēs skatāmies uz iekšējo patēriņu, kas vēl tikai samazina. Un nav gaidāmies tā, mm, tas kā viss mm, būs uz augšu, nu nē. Ja mēs skatāmies Kā tad Vācijas parlaments, interesanti, ir norādījis, ka Eirogrupā iespējams nav pat tiesīga pieņemt visus tos lēmumus, ko viņi ir pieņēmuši pēdējo mēnešu laikā. Jo te nav viņam skaidrs šis demokrātiskais mandāts, un viņi arī nav nodrošināti visu caurskatāmību. Tālāk par makroekonomikas līdzsvarotību un lielām svārstībām. Tas atspoguļo nopietnas arī, arī sanākā. Mēs vienmēr sodam, ja ir deficīts, bet ja ir uzkrājums, tad neko neviens nesaka. Lai gan vajadzētu Vāciju taču piespiest daudz vairāk kāpināt iekšā patēriņu. Un tālāk, ja skatāmies privātājais pārāds un uh, valsts parāds īstenībā ir pilnīgi cita lieta, jo Spānijā un Irijā tieši e, privātie parādi bija milzīgi, savukārt valsts parāds bija ļoti neliels. Un beidzamais, ko mēs redzam, ka kredīti īsti nav pieejami, un tas ir uh, finanšu tirgus liberalizācijas dēļ. Mēs visu laiku runājam par kapitāla tirgus savienības izveidi, bet redziet, kas notiek. Investīcijas nenotiek, un Financial Times arī tieši pareizi norādījis, ka mums ir tādai nepieciešama valstu ja publiskā investīcija programma, lai nodrošinātu to, ka Eiropas pusgads neatkārtot visu tās kļūdas, ko viņi īstenībā ir izgājušies līdz šim un kas arī nestrādās nākotnē. Labi, tālāk uzklausīsim dalībvalstu parlamentu pārstāvis. Un došu vārdu uzreiz. Herbertam Hirtem. Viņš pārstāv Vācijas Bundestāgu. Jums ir 5 minūtes. Paldies, priekšsādātāji kungs par šo iespēju, protams, arī izteikt arī savu viedokli par um, Eiropas pusgadu. Un, uh, ja mēs skatāmies, mēs uzskatām, ka Eiropas pusgads ir bijis pareizā pieeja. Galu galā, tādā veidā, mēs tiešām veicinām to, lai veicinātu arī budžeta konsolidāciju arī daudzās citās Eiropas valstīs. Mēs to atbalstām. No otras puses, tas nenozīmē, ka mēs neveicinātu investīcijas programmas. Mēs to labprāt darām, bet, lūdzu, parādus var valstis audzēt tikai samērīgā apmērā un tikai, ja tas ir vērsts uz ilgspējīgu attīstību. Bet vienkārši parādu parādēļ tas nav pieņemami. Otkārt, mēs ar lielu piesardzību dzirdām, ka tagad tikai daļai tiktu pārbaudītu visas rekomendācijas un tas, ka Eurostatam trūkst varbūt zatu un ka īstenošana netiktu īstenota pilnībā, un nu, tas nav pieņemami, tas viss ir jāuzlabo. Un treškārt, par budžeta konsolidāciju, kas jau parādās šeit atšķirīgos uh, dokumentos un nostājās. Viens ir, ja mēs samazinām parādus, vai arī, i, nu, otra alternatīva ir izstāties no Eirozonas. Tādēļ es vēlos skaidri pateikt. Mēs varam, protams, arī nodrošināt progresīvu līdzdalību Eirozonā, un tādēļ ir jāpieņem tāda politiski atbildīga uh, nostāja. Un ja valsts to nevēlas darīt, nu tad mums ir jāparedz, ka mēs arī varam uzsākt valstu maksāt nespējas procedūru. Tas ir konkrēts priekšlikums, ko šobrīd arī mūsu ministrs Šaible e, piedāvā. Uh, Un uh, mēs domājam, ka šīs lietas īstenībā var sastarpēji saskaņot. Par konkrētām rekomendācijām Vāc uh, Vācijai. Mēs ar lielu uh, neizpratnī šobrīd un uh, lasām šos pārmetumus Vācijai par uh, vācu uzkrājumu veidošanos. Vācijas eksports ir bijis ļoti veiksmīgs un līdz to mēs tiešām tātad brīnamies un lasām, ka uh, Vācijas veiksmi tiek uzskatīt par kaut ko negatīvu, un ka tas nav pieļaujams šādu uzkrājumu veidošanu. Nu, mēs uzskatām, ka tas eh, nav mērķiecīgi. Tas mums tiešām nav saprotami. Un vēl, tas, ko jau iepriekš dzirdējām par demokrātisko uh, mandātu Eirozonas uh, valstīm, jeb Eiro grupai. Nu, Vācijas Bundestāgs ir sagatavojis um, savu uh, nostāt, nē, tāds nav. Tas ir tikai zinātniskās komitejas, tāda Vācijas parlamenta zinātniskā tāda palikdienas atzinums, bet tas nebūtu nav Vācu bundestāko politiskā nostāja. Tāds nav. Paldies. Uh, thank you very much. Paldies. Vai es drīkstu uzdot jautājumu jums? tas, ko jūs sacījāt. Tas nav, protams, nekāda kritika, bet uh, ir noteikts slieksnis uh, arī valstu eh, kontu uh, pārkā, pārpalikuma gadījumā. Un tā nav īsti kritika, vienkārši tas tiek tā kā atzīmēts, ka tā, nu, tā ir tā konstatācija. Jā, mans jautājums īstenībā, īstenībā nav jautājums Ehm, es tikai vēlos norādīt, ka, jā, protams, nevarētu taču kritizēt dalībvalsti, ja viņa ir veiksmīgi īstenojusi valsts eksportu. Bet cits ir, kad mums arī MIP ir skaidri noteikts arī, ka 3% ir kā nu uzkrājums liekas, un ja ir pāri 3%, tad jau tu skaties, ka tādu makroekonomisko nelīdzsvarotību. Nu, tieši par to es arī runāju. Jo gal galā, ja mēs skatāmies, tad šīs kopējā Eiropas komisijas izpratne par lietām un zinām, kā viņi to redz. Un es saukšu vienkārši, tas ir psiholoģiski tāds uh, dīvains sajūts pārņem, ja kāds kritizē tādu veiksmīgu eksportu, vienlaikus apzinoties, kā tieši no uh, Eiropas perspektīvas izskatās, ka tas ir slikti un negatīvi. jo nu, tas, ko sauc par um, tādu major concern. Vācijas gadījumā kļūst tagad uzkrājums, ka būtu nevēlams un negatīvs un nepareizā sistēma. Ja? Paldies, tālāk Marko Vallī. Paldies. Es uh, uzstāšos FDD grupas uh, vārdā kā ēnu referents. Un es vēlētos uh, piekrist, e, sekot turklāt tie pašam uzstādījumam par Vācijas tātad uzkrājumu. Jau iepriekšējos ziņojumos mēs to lasījām, Pērēs ziņojumā, piemēram, un citur. Izskan šādas rekomendācijas, kas tika sagatavotas arī Vācijai pagājušo gadu. Tātad te jāpiemēro šis, jāpiemēro konkrētais noteikums. Un ja lielo valstu situācija nonāk pretnā ar likumiem, tad sanāk, nē, tad šis noteikums vairs nav spēkā. Nē, nu, lūk, tas tā nevar būt. Un tā kā tās arī ir tāda makroēmiskā nelīdzsvarotība, kas ir jāņem vērā. Tad, kad to makroekonomikas nelīdzsvarotības tika nodefinēts, tad skaidrs bija, ka ir ļoti sarežģīta situācija un ka trūks atvienot noteikumu un tieši Eirozonā bija ļoti grūti īstenībā tikt ar to galā. Protams, mēs izskanam, ka Eiropas Savienībā nav ne Eiropas, ne Savienības. Un tā tas ir šobrīd. Tas tāds um, tagad stagnācija, un ja kāds mēģina ar zināmu pieeju mēģināt saglābt to, kas vēl var saglābt. Un valstis, kuras atrodas labākā situācijā, nu, vēlos uzsvērt tas, ka komisija nerīkojas un nereaģē uz Vācijas uh, pārlieku uzkrājumu. Un arī attiecībā uz Nīderlandijas nevar nu, tas diezgan satraucoši. Un par elastību, nu tas ir apsveicam, ka tas parādās, bet dalībvalstīm vajadzētu daudz lielākas rīcības brīvības um, rīkoties, lai nodrošinātu pilnu nodarbinātību. Tas ir galvenais mērķis. nevis kaut kādā veidā mēģināt ierobežot inflāciju. Tālāk par struktūra reformām. Labīsti, protams, visu laiku uzskata, ka ir jāpanāk tāds labklājībai veiksmīgāks, braucīgāks reformas. Daudzās jomās tiek uh, sagrauta līdzinē labklājība, iestājas nabadzība. To es redzam Grieķijā. Un uh, valdību īstenot tie uh, Eh, tāpēc pasākumi, protams, rada vēl nopietnāks seks. Tas atkal veicina ekstrēmistu veicina eh, darbību. Tā kā nākotnē jādomā, kā veidosies šī eirozona un eh, vai vispār Eiropa virzīsies kaut kādu ciešāku sadarbību. Vai mēs runāsim par Eiropas vienoto budžetu, vai mēs runāsim par attīstības virzieniem, ir jāsaprot šie virzieni. Un ja Eiropa nespēja to nodefinēt un nespēja nodrošināt ekonomisku izaugsmi, nu tad, protams, par to visu arī teiks savu galavādu vēlētāju. Barbara Kapela tālāk lūdzu. Paldies! Nu, lūk, mēs dzirdējām no ēnu referenta, ka 2014. gadā 12% no rekomendācijām, kas tika sagatavotas dalībvalstīm, tika pilnībā īstenotas. Nu, tad, ja vēl skatās daļai, tu līdz 40%, tad, nu, kopumā kaut kur 200%, 5% īstenoja. Tas ir satraucoši, ja mēs skatāmies um, referents tātad savām ziņojumā piedāvā konkrētu veidu, kā varētu tomēr to skaidrot un paplašināt šos procentus. Te bija tieši, ka nacionālajiem parlamentiem būtu ļoti nozīmīgs uzdevums. Un vairāki runātāji jau šodien par to runāja. Tad, tad vajadzētu uzņemties katram savu atbildības daļu. Un valstīm vajadzētu skaidri pateikt, mēs esam gatavi un rīkosimies. Nu, nebūsim naivi. Bieži vien jau te nav runa par to, ka negribētu dalībvalstis īstenot reformas, bet nav konkrētās vēlēšanas un vairākas valdības līdz to nav gatavas konkrētajā vēlēšanu reformu beigās, perioda beigās sākt nopietnas reformas. Tāds ir. Un uh, Eiropas centrālā banka un Eiropas parlaments un daudz citas iestādes protams, visu laiku runā par to, ka nepieciešama izaugsme un nodarbinātība un labāka konkurētspēja. Un te nu bez struktūra reformām neiztikt. Un arī tālāk valstu rekomendācijas pieprasa budžeta konsolidāciju, labu fiskālo politiku, ko mēs citiem vārdiem saucam par sešpaku un divpaku. Un, ja mēs skatāmies Eiropā, ja mēs to īstenojam, tad atjaunojam konkurētspēju un tādēļ ir tajās dalībvalstīs, kurās ir bijusi ļoti sarežģīta situācija, kur jau laicīgi tiek sagatavots rekomendācijas, kur ir runa par arī budžeta konsultāciju, par nodarbinātības veicināšanu. Mēs domājam, ka ja viņš to īsteno, tad viņam izdosies panākt, ka rekomendācijas tiek ieviest daudz plašāk apjomā. Paldies! Labi, atkal vārds dalībvalsts parlamentiem. Katrī Kulminī. Piedošanies kaut kā netā izrunāju. No Somijas, ja? Uz. Paldies, priekšsādātāji. Komisijas vadlīnijās, kur viņi runā par atbalstu investīcijām, struktūra fondu līdzekļu izmantošanu un valsts fiskālajām politikām, nu, Somijā mums ir tagad jauna valdība, tā tika ievēlēta aprīlī, un mēs uzskatām par nopietnu prioritāti. Līdz šim tās radīs problēmas. Jo mums ir pieaudzis budžeta deficīts un uz to ir norādījusi arī komisija, un mēs tā rēģējam. Un mēs tā arī esam sagatavojuši tādu darbības plānu turpmākiem četriem gadiem, un tur skaram, piemēram, arī sociālos jautājumus un veselības aprūpi. Tātad šīs ļoti sapīgās izmaksu samazinājumi, e, šobrīd esam to panākuši jau par četriem miljardiem, un tas mazas valsts budžetam īstenībā nozīmē ļoti daudz un tā kā virsoties uz 21. gadu, mēs eh, sāksim samazināt valsts parādu. Un tad jau uz 30. gadu būsim pat samazinājuši par 10 miljardiem saskaņā mūsu aplēsēm. Nu, lūk, un ko mēs vēlamies pirmkārt darīt, samazināt birokrātiju un arī e, padarīt efektīvāku pašvaldību darbu. Bet te ar vienkāršiem samazinājumiem nevar daudz panākt. Te ir ļoti svarīgi, lai būtu arī jaunas investīcijas. Un te ir jārunā arī par digitālo ekonomiku, par daudziem citiem jaunājumiem. Un mēs jau daudz esam izdarījuši. Jaunās rekomendācijas mums ir ļoti trāpīgas, un Somijā mēs tās runājam jau par pensiju reformu, un tāpat arī par darba tirgus situāciju. Arī te mēs veiksim izmaiņas likumdošanā. Situācija nopietna visā Eiropā. Un Eiropa krīze vasarā to vēlreiz apliecinām. Nu, Ziemeļa Eiropā mēs esam apņēmības gatavi tomēr lietas īstenot. Un labprāt arī turpināsim īstenot šīs komisijas rekomendācijas. To skaidri apliecina arī mūsu valdības darba programma. Tā kā šīs rekomendācijas mēs plānosim un darīsim, bet, nu, laiks, protams, ir mm, ierobežots. Paldies! Ja vēlaties, ko vēl teikt, lūdzu, jums ir iespēja. Jo katram īstenībā pienāks 5 minūtes, bet nav obligāti. Lūdzu, Pauli Gutieri no Itālijas senāta, lūdzu. Paldies! Es atzīstu vai zināms tādas pozitīvas izmaiņas. Veids, kā tiek uzrakstīts šīs rekomendācijas un arī kāds vispār ir procedūras. Tas ir tiešām apsveicami. Vienlaikus tomēr. Mēs varam vēl uzlabot šo situāciju. Piemēram, vairākas Eirozonas rekomendācijas kopumā, mm, vairs gan neparādās konkrēto dalībvalstu rekomendācijās. Tātad tur sistēmiska analīze atklāja par Eirozonu atsevišķas lietas kopumā, bet tālāk tas netiek novadīts līdz konkrētai dalībvalstī. Piemēram, šī pielāgošanās e, Eirozonas ietvaros ar e, deficīta un uzkrājuma valstīm. Tas ir ļoti nozīmīgs punkts. Tas ir jautājums, kā veidojas pieprasījums Eirozonā kopumā un plašāk pat Eiropā. Ja skatāmies konkrētās valsts rekomendāciju, Tur ir ļoti vispārīgi e, rekomendācija sagatavota, un tur pat nav nekas īsti pateikts, kas viņam būtu jādara. Un tur līdz to vairs nav runa par simetrisko pielāgošanos. Tas nu nav nekas tāds nenozīmīgs jautājums, jo tā kā līdz ko mēs runājam par cenu salīdzinājumu, tālāk šis jautājums, kas skar ne tikai cenas, bet arī parāda ilgspējību vēl precīzāk. Ja jūs gribat aprēķināt parādu ilgspējību, tad um, iespēja veikt šāds pielāgošanos soļus, kas nepārkāpj. Mm. Šeit noteiktos likums, kas ir ļoti svarīgs atkal uzkrājuma valstīm. Bet, ja skatāmies tālāk fiskālo politiku kopumā Eiropā, kas tad ir šīs optimālās fiskālā situācija. Tas nav skaidrs. Tas tiek runāts it kā par neutralitāti šogad. Tas arī varbūt ir zināms tāds progress, jo neutralitāte vismaz nozīmē to, ka nu tad nav arī varbūt ļoti ierobežojuša tāda fiskālā politika kā iepriekš. Bet neutralitāte reizē arī gan nenosaka valstī papildus ierobežojums. Tā kā šī fiskālā situācija īstenībā pieprasa, lai rīkotos mēs daudz vairāk. Un tiešām salikt kopā. Kāds ir Eirozonas kopējais mērķis un kāds ir uzdevums katrai valstī? Un vēl, ja mēs nenodrošinam nepieciešamo pieprasījumu līmeni visā valstī un Eirozonā kopumā, tas, protams, uzreiz atsaucas uz visu milzīgo potenciālu ekonomikai nacionāla līmenī. Laimīgā kārtā, protams, es varu teikt, ka mana valsts izaugsme būs lielāka, nevis 0,7%, bet būs iespējams pat šogad 0,9% vai pat 1,6% nākošgad. Kādēļ? Nu, tādēļ, ka pirmo reizi, ievērot elastības iespēju, mēs varam piedāvāt tādu neitrālu fiskālo politiku. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai pat nākošgad, pēc tam, ka būsim iznoši tik daudz reformas un iznoši investīciju plānu, mēs varēsim izmantot visu šīs iespējas. Tātad mēs varēsim nodrošināt gan reformas un investīcijas un to īstenot. Tādēļ šī lūdzu elastība un reizē arī disciplīna ir nelīdzsvarīgas. Un to vajadzētu sasarbīt sasaistīt. Paldies. E, Eduard... Paldies. Eduardo Caprita tālāk Portugāli. Boa, boa tarde. Nós, eh, nós do Parlamento Português conseguimos. Jā, paldies. Mēs Portugāles parlamentā uzskatām, ka šīs iespējas eh, veido dialogu starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem par ekonomikas politikas un budžeta politikas koordinēšanu ir ļoti svarīgs ieguldījums lai tiešām izstrādātu stratēģijas eh, un padziļinātu esošos stratēģijas Eirozonas valstīs. Un tādējādi ir arī iespējams eh, izveidot tādu izaugsmes eh, un ekonomikas stratēģiju, kas būtu Eiropas solidaritātes ietvaros. Šīs debats, mūsuprāt, ir ļoti svarīgas Mums bija iespēja runāt ar vicepriekšsēdētāju Dombrovski, ar komisāru Moskovisī. Ne, ne tikai ekon komitejā, bet arī citās komitejās mums bija iespējams piedalīties diskusijās, tas ir svarīgi, bet šīs debates starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentu, tas joprojām vēl ir pārāk ierobežoti, tas ir jāpaplašina Arī mūsu sarunas ar komisiju ir ierobežots. Arī šeit mums būtu vajadzīgs vismaz divas reizes gadā, divas, trīs stundas kā minimums eh, runāt par to, kāda ir esošā situācija. Mūsuprāt, tas ir tikai un vienīgi pozitīvi vērtējams. Tik liels uh, svarīgums tiek piešķirts uh, eh, Junkera investīciju plānam, tāpat arī ECB darbībai, Un treškārt, e, ceļš, kas ir uzsāks, lai panāktu lielāku elastīgumu, interpretējot disciplīnas, e, budžeta disciplīnas, es domāju, noteikums. Jo, manuprāt, e, tikai tādā veidā ir iespējams pārvarēt negatīvu budžeta bilanci, kas izriet no pielāgošanās stratēģijas. Mēs Eh, trīs gadus īstenojām pielāgošanās programmu, recesija ir smagāka nekā mēs plānojām, nekā mēs baidījāmies, arī bezdarbs ir augstāks nekā mēs eh, plānojām. Investīcijas, vienalga publiskas vai privātas eh, investīcijas, kas mums jau bija, tās ir aizgājušas investīcijas situācija ir aptuveni tāda, kāda mums bija uz iestāšanās brīdi Eiropas Savienība. Daudzi dodas projām no Portugāles, dodas emigrācijā. Tas bija līdzīgi kā situācija, kad Portugāla iestājas Eiropas Savienībā. Mums ir fundamentāli svarīgi, lai Eiropas komisijas eh, konkrētām valstīm adresētie ieteikumi tik tiešām būtu ar elastību Mums ir jāizmanto tas, kas ir pieejams, lai veicinātu izaugsmu un primāri jau radītu darba vietas. Un konkrēti Portugāles situācijā eh, tas ir vēl asāk jūtams. Aprīlī mums eh, sākās jaunā struktūrālo reformu programma, tā šobrīd noslēgsies Tā ir programma, kas turpinās savu ietekmi un darbību līdz pat 2019. gadam. Tur ir jauni noteikumi, bet e, tāpat laikā ir mainījusies valdība. Un tad ir zinām sarežģījumi, jo atkal sāks diskusijas par to, vai tas ir pareizais ceļš vai tomēr nē. Ja runa ir par tādām valstīm kā Portugāli, vai Polija, piemēram, kur vēl notiek vēlēšanas, nu tad arī jāpielāgo šis kalendārs partneriem. Ja budžeta projekti nā, tiek iesniegt attiecībā uz nākamo gadu, tur jāņem vērā arī politiskie apstākļi, kā piemēram drīzas vēlēšanas būtu jāsaskaņo nacionālajai kalendāru un Eiropas kalendāru šai ziņā. Oktobrī, principā, mums nebūs gatavs budžeta projekts. Tik tā mēs neesam tikuši šobrīd. Un tas e, tomēr ir ļoti svarīgi, lai mēs varam turpināt diskusijas, jo mēs taču vēlamies uh, tādu Eiropu, kas atbilst eh, tās dibinātājas mērķiem eh, par so, eh, solidaritāti un kohēziju. Nu, interesanti, saka priekšsēdētājs, kā atrisināt šo problēmu ar 15. oktobru, kas ir Eiropas Savienības likumdošanā minēts kā termiņš. Un tur ar šī termiņa pārsniegšana ir uh, Ehm, saistīt arī, zinām, tālāk pasākumu. Nebija informēts par situāciju jūsu valstī. Nu, interesanti, kā jums liekas, kā jūs tiksiet galā ar šo problēmu. Kā jums liekas, kas, kas notiks? Ehm, paldies par jūsu jautājumu. Mums vēlēšanas ir 4. oktobrī. Skaidrs, ka uz 15. oktobrī nebūs vēl izveidota jauna valdība un katrā ziņā nebūs jauns budžets Mums ir jārunā par to, šeit nav tikai Portugāls eh, problēma. Polijai arī ir vēlēšanas oktobra beigās, manuprāt. Mm, Eiropas pusgada noteikumi. Ir jāsaskaņo ar eh, ar dalību valsts kalendāru. Nu jā, priekšsēdētājs saka, tas acīm redzot ir jāsaskaņo ar komisiju. Paldies. Piers Lekie, Francijas Nacionāla asamblēja. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikt, ka ļoti priecājos par šo iespēju izteikties. Mums Eh, Nacionālā asamblējā un senātā mēs arī nolēmām organizēt tikšanos ar Eiropas parlamenta deputātiem, lai varētu labāk strādāt kopā. Tā ka tas ir tiešām ārkārtīgi pozitīvi, ka mums ir šāds dialogs, un es arī gribētu apstiprināt, eh, dot savu piekrišanu šim ziņojumu projektam, jo eh, šis dokuments jau raugās, tā teikt, trīs mēnešus priekš, jā, mēs te mm, redzam atsauc atsauksmes uz ļoti nopietnu darbu, bet Nacionālajā asamblējā ir nepieciešams, lai varētu šādas atsauksmes dokumentus uh, iegūt jau saulēcīgi. Arī attiecībā uz šīm rekomendācijām es esmu opozīcijas uh, loceklis, varbūt tas izteiksies uh, konkrētāk tajos priekšlikumos, ko es izteikšu tātad republikāņu pārstāvs Nacionāla asamblējā un mana Pieredze ir tāda, ka var to konstatēt, bet, eh, nu, katrā ziņā tas ir redzams, un jūs arī to konstatējāt, ka apmēram 12% ieteikumu Eiropā tiek īstenot, un Francijā jāsaka, šis rādītājs ir vēl zemāks. Ja mēs skatāmies uz eh, šo rekomendāciju sārakstu Francijai, tad eh, var redzēt, ka nevienā jomā nav panāks nekāds būtisks progress, ja mēs skatāmies uz uh, šo tabulu. Un tāpēc gribu uzsvērt, ka ir ļoti svarīgi, lai šīs uh, rekomendācijas tiktu labāk ņemtas vērā. Jā, jūs gluži pareizi norādījāt uz to. Es domāju, ka tas ir, ja nemaldos, 16. punktā šajā ziņojumā. Un uh, Eh, ka varbūt nevajadzīga labāk arī Nacionāla parlamenta iesaistība šajā darbā. Un, piemēram, no mūsu asamblejas piemērs, eh, kur Eiropas pusgads. Tātāk dažādas iniciatīvas no ekonomiskā un finansiālā viedokļa, tāpat arī reformu uh, tādi paziņojumi nav pakļauti balsošanai. Nu, tas varbūt ir tā šokējoši, bet tā tas ir. Varbūt tāpēc, ka lielākam vairumam bija bail, ka nevarēs eh, panākt eh, pozitīvu balsojumu. Un tas nozīmē, ka Nacionālajā asamblējā mums arī par eh, tik svarīgu jautājumu, ka Eiropas pusgada arī nav bijis iespēja balsot un paust savu viedokli vai ko iebilst. Uh, Gribētu uzsvērt, ka mm, ka notiek debates. Rekomendācijās, piemēram, ir rakstīts, ka nepieciešams uh, uh, pensiju režīma reformas un reformas darba tirgu, bet tas var radīt divu veidu reakcijas. Ir tādi, kas domā, ka, nu, jā, labi, tā ir jādara, un uh, jāspēlē pēc šiem spēles noteikumiem, un ir arī pretēja reakcija, ka, nu, ir cilvēki, kas saka, ko tas nozīmē šāda komisijas nostāja, kas eh, jautas eh, nacionālajās dalībvalsts lietās. Un, eh, ja pieturās pie šādas loģikas, tad nekādu progresu Eiropas līmenī arī, arī mēs nepanāksim. Uh, Es domāju, ka dialogs eh, tam ir jābūt daudz auglīgākam un eh, rezultātā jāpieņem lēmumi, kas ir atbilstoši viedokļu apmaiņai starp eh, komisiju un mm, dalību valstīm. Es katrā ziņā gribētu aicināt atbalstīt lielāku konkurētspēju. Man šķiet nedaudz dīvaini, ka kritika, kas tika izteikta, uh, attiec tikai uz tiem, kam ir labākā konkurētspēja Eiropā, katrā ziņā tad, kad uh, dzird kritiku attiecībā uz Vāciju, tad es domāju, ka, nu, tad ir jādomā par labāku konverģenci, varbūt arī sociālā un fiskālajā jomā. Jādomā par kopīgu rūpniecības politiku un uh, Mm, tad top skaidrāks, es domāju arī, ka šeit klātsošai ir vienisprāts, ka ir nepieciešams uh, panākt uh, šādu veidu rezultātu, bet uh, tad, kad mēs konkrēti redzam, kādā veidā šīs komisijas rekomendācijas netiek piemērots un pildīts un, un kad mēs redzam to, kā dalība valstis attiecas savos dalība valsts parlamentos pret šīm uh, rekomendācijām, nu tad uh, uh rodas uh, gluži pamatots jautājums, vai mēs uh, kopīgi varēsim panākt kaut ko konkurētspējas, sociālās konverģences jomā un tā tālāk. Priekšsēdētājs pārtrauc un runātājs saka paldies, es pabeidzu. Liels paldies! Nav. Paldies! Ejam tālāk, tālāk Eiropas parlamenta deputāts Stolojankungs. Eiropas Tautas partijas grupa. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Protams, ka mēs varam redzēt, ka Eiropas pusgads eh, kļūst par aizvien efektīvāku un liederīgāku instrumentu ekonomisko un fiskālo politiku koordinēšanai dalību valstīs. Bet es vēlos pievērst jūs uzmanību vājajiem punktam Eiropas pusgadā Runa ir par pavasara laiku, kad valstu valdībām ir jānosūta Eiropas komisijai nacionālo reformu programmas un konverģences jeb stabilitātes programmas. Tālāk, kā jūs zinat, pēc šīs kārtas seko ieteikumi no padomas. Problēma ir tāda, ka saskaņā ar pētījumu lielā daļā dalību valstu, valstu valdības nekonsultējas ar saviem parlamentiem par e, nacionālo reformu un konverģences vai stabilitātes programmām. Un tā ir demokrātijas problēma atbildības problēma valdībām Nacionālo parlamentu priekšā. Kas tad notiek šādā valstī? valstu valdī, eh, parlamenti uzzina par problēmām attiecīgajās eh, reformu programmās vai konverģences, jeb stabilitātes programmās, vai arī attiecībā uz rekomendācijām, kuras ir izteikusi padome. Parlamenti to uzzina tikai rudenī, kad valdība prezentē budžeta projektu parlamentā Un tikai debatēs, apspriežot eh, nacionālos budžetus, ir ļoti mazas iespējas mainīt kaut ko. Līdz ar to, manuprāt, lai varētu stiprināt demokrātiju un atbildību nacionālajām valdībām parlamentu priekšā, Ir svarīgi, lai parlamenti tiktu iesaistīti Eiropas pusgadā jau no paša sākuma, no pavasara, kad šīs programmas tiek sagatavotas valdībā. Paldies! Paldies! Marija Žāo Rodrīgas, sociāldemokrāti. Man jāsaka, ka es pilnībā piekrītu pēdējam izteikumam. Ir ļoti svarīgi, lai Nacionālo parlamentu deputāti būtu pilnībā iesaistīti šajā procesā daudz agrāk. Šobrīd, kad Eiropas komisija sagatavo ziņojums par valstīm un valdība sāk sagatavot nacionālās reformu programmas. Lai nu kā vēlos paust savu kā Eiropas parlamenta deputātas viedokli. Uh, uz konkrētām valstīm adresēti ieteikumi ir vērsti uz to, lai samazinātu nelīdzsvarotību. Mēs zinām, ka tas prasa piepūli no valstu puses, īstenojot reformas, piesaistot investīcijas. Bet tāpat laikā mēs arī redzam, un pēdējos gados tas bija īpaši skaidri redzams, ka ja jūs vēlaties mazināt nelīdzsvarotību, ir nepieciešams arī mainīt līdzsvaru Eiropas līmeni ietvarā, it īpaši runājot par Eirozonu. Tieši tādēļ es uzskatu, ka mums ir jāizstrādā un jāpadziļina dialogs starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem, par šī brīža aktuālo tēmatu, tā saukto piecu priekšsarētāju ziņojumu, kur tiek izteikti konkrēti priekšlikumi par to, kā veidot līdzsvaru ekonomikas un monetārajā savienībā. Ņemot par piemēru investīcijas. Jā, šobrīd investīcijas ir galvenā prioritāte mūsu politikas jomās, bet vai mēs varam sacīt, uh, ka visās dalību valstīs ir vienādi apstākļi investīcijām. Nē, mēs esam tālu vēl no šādas situācijas. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams dot iespēju eh, mūsu ekonomikas monetārai savienībai izmantot instrumentus, kas joprojām tai pietrūkst, lai visas eirozonas dalību valstis varētu piesaistīt investīcijas vienādos apstākļos. Eiropas, Eiropas investīcija plāns, protams, ir ļoti nozīmīgs, darīsim, ko varēsim, lai to izmantotu, bet agrāk vai vēlāk. Tieši tādēļ, ka mēs e, pakļauti esam vienotai fiskālai disciplīnai un labi apzināmies nacionālo budžetu robežas, agrāk vai vēlāk mums būs jāizveido kopīga fiskāla kapacitāte Eirozonā. Otrs piemērs. Tā ir nepieciešamība atbalstīt pieprasījumu ar pareizo politikas eh, instrumentu klāstu. Mums ir nepieciešams arī diskusiju par pareizo fiskālo nostāju Eirozonā. Atkal piemērs. Nepieciešamība padzināt dialogu starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamenta deputātiem. Un visbeidzot, mums vajadzētu arī novērst risku Eh, attiecībā uz aizvien zemāku sociālo standartu pieņemšanu. Šobrīd mēs strādājam pie tā, lai palielinātu konkurētspēju. Tas ir mūsu visu interesēs, bet mums ir jānodrošina, ka konkurētspēja Eiropā ies caur investīcijām digitālajā revolūcijā, enerģētikas izmaiņās, nevis sociālo standartu mazināšanas ceļu. Tas ir vēl viens temats, kur mums nepieciešams uzlabot koordinēšanu starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Kā nodrošināt, ka mūsu kopīgās pūles uzlabot konkurētspēju realitātē nepārvēršas par mūsu kopīgo sociālo standartu mazināšanu. Tāpēc es ierosinātu nākamajiem dialogiem mēs varētu intensīvāk strādāt, nosakot eh, kopīgu interešu jautājumus, runājot par nepieciešamo steidzamo reformu īstenošanu Eiropas ekonomikas un monetārajā savienībā. Paldies! Klauss Bartels tālāk. Vācijas bundestāks. Paldies, priekšsēdētāji! Vācijā ir liela vienprātība attiecībā uz ekonomikas eh, koordinēšanas nepieciešamību, bet mums arī ļoti skaidri ir jāvērtē rezultāti. Izvērtējot, vai koordinēšanas rezultāti ir pareizi un vai ejam pareizo ceļu. Šobrīd konstatējot, ka ekonomikas un sociālā nelīdzsvarotība pieaug, salīdzinot dalību valstis un reģionus vai sociālos slāņus, Un e, tāpēc es uzskatu, e, ka minot Vāciju kā piemēru attiecībā uz konkrētām valstīm adresētiem ieteikumiem. 2008. gadā, ja mēs būtu sekojuši šādiem ieteikumiem, tad visdrīzāk mēs nebūtu tik labi pārvarējuši krīzi, kā to spējām. Tieši, mēs darījām tieši pretējo tam, kas ieteikumos ir minēts. Mēs stabilizējām darba tirgu, nevis deregulējām. Sociālo partnerību mēs stiprinājām. Un iekšējo pieprasījumu eh, mēs paaugstinājām par diviem procentiem no BIP. nevis padarījām darba tirgus uh, situāciju elastīgu, elastīgāku, kā mēs to lasām ieteikumos. Palasot uh, rekomendācijas uh, Vācijai salīdzinājumā ar debatēm par pārpalikumu, tad mēs konstatējam, ka tā pati neoliberālā filozofija joprojām tiek īstenota attiecībā uz Vāciju, kā arī attiecībā uz ekonomiski daudz vājākām valstīm. Tad man jābrīnās, ar, ka Vācijai tiek pārmest tas, ka uh, parādu apjoms ir pārāk mazs un uh, pakalpojumu sektors esot pārāk uh, nekonkurētspējīgs un tiek prasīts uh, aplikt ar nodokļiem patēriņu daudz lielākā mērā. Ja mēs to darītu, pārpalikums būtu vēl lielāks, nevis mazāks. Mēs īstenībā cerējām uz uh, pozitīviem vārdiem, uz atzinību, ka ir minimālā alga, ka stiprinājām arotbiedrības tarifu noteikšanas autonomijā, ka mēs investīcijas un arī pensiju sistēmu esam stiprinājuši. Mēs nevēlamies mazināt savu sniegumu, bet mēs vēlamies šo līdzsvaru uzlabot stiprinot importu un iekšējo ekonomiku, iekšējo patēriņu. Mēs ejam pretējā virzienā un redzam, ka šeit ir ideoloģisks pretruns, runājot par uz konkrētām valstīm adresētiem ieteikumiem. Līdz ar to daļēji mēs uzskatām, un savā ziņā tas, tā ir daļa no iekšpolitiskām diskusijām, ka šie ieteikumi, šīs rekomendācijas eh, būtu jāveido savādāk. Ja mēs vēlamies, lai Eiropā tiktu investēts, tad šīs nelīdzsvarotības mēs nedrīkstam palielināt. Un pirmkārt jau arī valstu finansiālās spējas ir jāstiprina. Tas nozīmē, ka otrkārt, ņemot vērā nedrošo situāciju globālajā ekonomikā, Eiropas iekšējo uh, ekonomiku, un ar to es nedomāju ja Eiropas iekšējo tirgu, ir nepieciešams stiprināt. Stiprinot arī iekšējo patēriņu, nevis liekot visu uzsvaru uz eksportu. Treškārt, šajās rekomendācijās lasot eh, to, ka jāsamazina nodokļu slogu uz darba spēku, nevis eh, likt nodokļu slogu uz patērētājiem, bet mums drīzāk jādomā par eh, slogu pārlikšanu uz kapitālu Ceturkārt, pie darba tirgus politikā mēs nevaram vienmēr runāt tikai un vienā, vienmēr par elastīgumu. Mums jārunā par drošību un par kvalifikāciju. Un piekārt, ti, risinot debats par migrāciju un uh, migrācijas problēmām, mums ir jābūt arī skaidram tam, ka tas ir jāskata kopsakarā ar situāciju darba tirgu un sociālajās sistēmās, un šīs sistēmas ir jāstiprina. Jo migrācija rada, tā teikt, haosu sociālajās sistēmās un darbu, darba tirgos, un tas viss kopā šobrīd neiet. Paldies! Thank you very much. Paldies! par eh, jūsu ieguldījumu debatēs. Tas bija ļoti interesants un noderīgs. Kristofs Mazmeķers no Austrijas. Jā, tank. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies eh, kolēģim Bārtam. Es jau gaidījos eh, runāt Hirtas kunga vietā. Ja ka krit, kritizēt pārpalikumu nenozīmē kritizēt eksportu. Jautājums ir saistīts arī pieprasījumu, eh, kur rodās problēmas tādēļ, ka iedzīvotāji nav pirktspējīgi. Viņa pirktspēja mazinājusies. Un mūsu gadījumā tad šeit skaitīts saistīts ne tikai ar iekšējo tirgu kopumā, bet ar eirozonas situāciju arī. Un tās, tur nav tikai runa par deficītu vienā. Atgriežoties pie sešu dokumentu paketes un tās īstenošana, ir skaidrs, ka e, Eiropas sniegums ir nepietiekams. Līdzinēji kopējā e, ekonomikas situācija un kopējā fiskālā politika konkurējot ar citiem šīs pasaules ekonomiskiem reģioniem zaudē. Un jāsaka tad, kuras, jāskatās, kuras lietas varam uzlabot. Paldies par šo ziņojumu projektu, bet tur pietrūks dažas lietas, Eh, kas attiec tieši uz Eiropas pusgadu. Eh, mums ir eh, skaidrojumi par to, kāpēc atsevišķa valsts nevar īstenot deficītu, ierobežojums ievērot, bet Eh, mazāk uzvērs, eh, mazāk izvērsts ir eh, skatījums uz starptautiskajiem koncerniem, kas savus nodokļus negrib maksāt Eiropā, kaut arī strādā tur. Un par situāciju Amerikā un Ķīnā tur vienkārši milzīga atšķirība. Un tas, ko mēs no Luxlīks uzzinām, un arī ar ko komisija taisas darīt attiecībā uz koncerniem, mums ir lieli trūkumi vienā pusē, ka liela daļa uh, Eh, no lielas daļas eh, ekonomikas, kas tiek īstenot Eiropā, mēs nesaņemam nodokļus. Tāpat arī eh, par deregulācijas jautājumu. Īstenojot tā sauktos trūkumu uzlabojumus arod izglītībā, tur ir liels pretrunas. Mums ir daži atsevišķi profesiju regulējums, kas ir simtiem un dažkārt gan izvē tūkstošiem gadu eksistējis. Uh, balstās uz tradīcijām, un tur ir arī zināms iemesls un pamats, kāpēc atsevišķas e, kāpēc e, atsevišķās valstīs ir situācija tāda, kā tad ir. ir. Šeit runa par Vāciju un arī par manu valstu Austriju. Tikai un vienīgi deregulējot, mēs vienkārši atbrīvosimies no atsevišķām profesijām. Uh, un tad eh, atļaut tirgumu lemt, vai eh, atsevišķi eh, profesijas pastāvēs vai, vai nē, nu ar to nepietiek. Jo tad ceļš gaidīt, ka kaut kas pazudīs vispār un pēc tam nāks pilnīgi jaunā līmenī par citām cenām, šis ceļš ir pārāk garš. Ir nepieciešams arī vismaz minimāls kvalitātes līmenis, pirms mēs varam virzīties tālāk. Ja rekomendācijas e, ir e, vērsts uz to, lai pilnībā likvidētu esošo sistēmu, tācim redzot, dažas dalību valsts vilcinās tam piekrist, jo jāstrādā pie tā, lai cilvēkiem, jauniem cilvēkiem būtu arod izglītības iespējas un pēc tam arī iespējas strādāt tirgu. Papildus tam e, so, sociālā tirgus ekonomikā īpašumtiesības saistīts arī ar eh, augstiem ētikas standartiem, un tas viss nav eh, aizstājams ar tīru tirgus ekonomiku. Tur ir nepieciešams arī zinām eh, sasaiste. To es arī no savas profesionālas pieredzes varu sacīt. Mēs redzam, ka tas nevienmēr ir teorētiski, nevienmēr praktiski īstenojams tas, kas teorijā ir, bet nu, mēs redzam, ka ne visi ir eh, spējīgi strādāt tādā kvalitātē, kādā mēs to iedomājamies. Mans aicinājums ir eh, lielāks spiedienu izdarīt. Mēs jau 20 gadus eh, diskutējam par uh, arotbiedrību jautājumiem. Līdzīgi kā nodokļu jautājumos mums ir ne, ne tikai kopējā uh, bāze, bet ir nepieciešams e, arī e, e, tas, ka palielinās sloks uz darba spēku, nodokļu sloks. Tieši 5 minūtes. Thank you very much. Liels paldies. Un tik tiešām šis parlaments komitejā strādā ļoti cītīgi pie nodokļu jautājumiem un tāpat arī, lai atbalstītu CCTB. Tātad kopējais nodokļu bāzes pasākums, kurus padomu diezgan ilgi ir bloķējis, un bez beidzot, tā kā šis fails tagad ir atvērts, tad mēs nu virzam to uz priekšu. Folner Pāl, nākošais no Ungārijas, lūdzu. Köszönöm szépen, elnök úr. A Magyarország gyűlés... Paldies, priekšstādātāji. Ungārijas eh, parlamenta delegācijas vārdā grib pateikties jums par iespēju dalībvalstu parlamenta locekļiem izteikt komentārus par eh, ekonomisko politiku un programmām, kas eh, tika ieviestas rieģējot uz 2008. gada ekonomisko krīzi. Balstoties uz pēdējo gadu pieredzi, varam teikt, ka Eiropas eh, pusgada process ir uh, Mm, bijis ļoti pozitīvs un um, dalībvalstīm ir bijušas iespējas izteikt savus viedokļus par šo procesu, bet mums tomēr ir jāstrādā un jācenšas uzlabot um, dalībvalstu parlamentu atbildības sajūtu mm, rekomendāciju īstenošanā. Runājot par valstīm specifiskām rekomendācijām, tās jāvērš uz politikas uh, nostādņu jautājumiem. Uh, visā visumā mēs pozitīvi vērtējam Eiropas uh, pusgada uh, Mm, integrēšana un uh, to, ka konkrētāk jāformulē um, rekomendācijas tāpat laikā jādod arī pietiekamas iespējas nacionālajiem parlamentiem, un mēs domājam, ka apsvērumus vajadzētu padarīt uh, skaidrākus ievadu daļā rakstisku komentāru iesniegšanu vajadzētu ļaut uh, ilgāku laiku periodu attiecībā uz šīm rekomendācijām, un es domāju, ka būtu noderīgi, ja notiktu arī konsultācijas. Ungārija pozitīvi vērtēja komisijas paziņojumu. Ja budžeta deficīts paliek uh, zem 2,5% 2016. gadā, Un tāpat arī piekrītam, ka Nacionālo reformu programmu mērķiem vajadzētu būt eh, daudz eh, konkrētākiem. Tomēr mums ir jāpārdomā, kā Eiropas pusgadu varētu labāk ieplānot, lai tas pilnībā varētu sasniegt savus mērķus un lai dotu vairāk pievienotās vērtības. Jautājumi, kas izriet no Eiropas pusgada vienmēr ir bijuši ļoti svarīgi mūsu komitejas darba kārtībā Ungārijas parlamentā. Sākot jau ar 2012. gadu ziņojumi ir eh, tikuši publicēti un valdība ir eh, apstiprinājusi konverģences programmu, ko nosūtījām attiecīgām struktūrām Un tāpat esam noturējuši uzklausīšanu pēc uh, valstu specifisko rekomendāciju uh, sniegšanas. Pēc 2012. gada rekomendācijām mums uh, notika konsultācijas maijā ar Bielskovas kundzi, kura ir atbildīga par uh, šīm rekomendācijām no komisijas puses. Paldies! Paldies! Anna Birhau, Rumānija, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies jums par šo iespēju runāt šajās ļoti svarīgajās debatēs. Un tagad es turpināšu rumāņu valodā. Mēs pozitīvi vērtējam šo sanāksmi, kas uh, veltīta Eiropas pusgada procesa analīzei un konkrētāk uh, runa ir par valstu rekomendācijām. Nacionālo parlamentu uzaicināšana šeit Eiropas parlamentā tikai vēl uh, vairāk liecina par šo atvērtību, atklātību uz ko ir aicinājis eh, Junkera kungs attiecībā uz nacionāliem parlamentiem, lai izveidot tiešu dialogu ar tiem un lai būtu caurskatāms un atklāts dialogs ar dalībvalsts parlamentiem. Tāpat laikā mēs pozitīvi vērtējam komisijas jauno pieeju attiecībā uz Eiropas pusgada pasākumu vienkāršošanu. Mēs arī piekrītam, ka vajadzētu samazināt prioritāšu skaitu un uh, vajadzētu publicēt analīzi par katru valsti trīs mēnešus agrāk nekā iepriekšējos gados, jo tādā veidā ir iespējams veikt padziļinātu analīzi un saulēcīgāku analīzi no Nacionālo parlamentu puses. Uh, Deputāta kamera Eiropas uh, Ungārijas parlamentā tā ļoti uzmanīgi seko visiem dokumentiem, kas saistās ar šo Eiropas uh, pusgadu, sākot ar uh, igadējo ziņojumu par izaugsmu, tāpat arī ziņojumu Rumānijai un uh, valsts konkrētiem rekomendācijām. Mēs esam izdevuši arī atzinumus un esam atzinuši faktu, ka nepieciešams uh, stimulēt šo procesu Investīcijas ir svarīgs izaugsmas uh, faktors kopā ar uh, uh, investīcijām. Mēs uzskatām, ka privāto investīciju piesaistīšana ir Junker plāna sastāvdaļa, par to mēs arī debatējām Rumānijā savā komitejā un arī mm, to mēs ierosinājām kā tēmu publiskām debatēm. Tādā veidā, sekojot komisijas izteiktiem aicinājumam, mēs uzskatām, ka Vajadzētu palielināt arī valsts investīcijas, lai nodrošinātu izaugsmu. Nu, Rumānija uzskata, ka valsts konkrētās rekomendācijas Rumānijām ir vērstas uz prioritātēm un reformas, kurām vajadzētu mums ļaut panākt mūsu sociālos un ekonomiskos mērķus. Jā, tas viss tur ir, mēs apzināmies ka mums ir nepieciešams sekot šiem mērķiem, tos īstenot nacionālā līmenī, lai izpildītu mērķus uh, attiecībā uz Eiropu 2020. Rumānijas uh, prioritātes ir ekonomiskās izaugsmas konsolidācija un darba vietu radīšana. Rumānijā ir bijušas plašas debatas par jaunu fiskālo kodeksu, kas uh, Rumānijas parlamentam ļautu apstiprināt. Mēs sākām ar to ideju, ka mums ir jābūt atbildīgiem un uzmanīgiem un jārod līdzsvars starp fiskālo nosacījumu vājināšanu un izaugsmu. Rumāna ir izstrādājusi pasākums attiecībā uz fiskālo eh, relaksāciju, lai nodrošinātu eh, deficītu 1,5%. Fiskālā disciplīna ļoti svarīga Rumānijai, un mums ir jāņem vērā ekonomikas specifiskās vajadzības, eh, kura ir, nu kā, lai sakāt, soli aiz Eiropas vidējiem rādītājiem. Uh, Jauns uh, nodokļu kodeks ļauta mums labāk īstenot pasākums nodokļu samazinājumiem, lai varētu novērtēt ekonomisko dinamiku. Jaunais nodokļu kodeks ļauj mums uh, stimulēt uh, pieprasījumu un piedāvājumu. Šis nodokļu kodeks tas nāk kopā arī ar struktūrālām un fiskālām reformām, lai uzlabotu IKP. Gribu uzsvērt, ka Ekonomiskās izvēles ir eh, jānosprauž tādā caurskatāmā veidā, iesaistot arī nacionālos parlamentus. Debates eh, eh, ar argumentiem par un pret ir, tur tajās jāiesaista visas interesētās puses. Tāpat gribētu sveikt un pateikties jums par šīs dienas sanāksmi, kas ir pierādījums caurskatāmībai. Paldies! Paldies, saka priekšstādātājs, nākošais runātājs. Vaškundze no Bundestāga. Zina Luč, ich bin. Paldies, Amazons, Gezina Luča, un esmu Vācijas <clears throat> Bundestāga budžeta komitejas priekšstādātāja. Un, lūk, es esmu runājis, protams, šeit no arī mūsu valdības pārstāvjiem. Mēs dzirdējām viedokli, un es pārstāvu opozīciju. Un Vācijas budžetā mums ir tā, ka vai 203 miljārdi ir plānoti e, papildus izdevumiem, un ir tā, ka, jo Eiropas semestra rekomendācijas, protams, nozīmē, ka mums ir jāīsteno tās. Kolēģis, protams, par to ir izteicās, un es gribētu vēl precīzāk pateikt. Esmu pārliecināts, ka mēs Eiropas Savienībā visās dalībvalstīs mums ir jāatbild uz jautājumu. Kādā veidā mēs rēģēsim uz bēgļu jautājumu, uz kara bēgļu jautājumu, jautājumu, kas ierodas Vācijā, Zviedrijā un arī citās valstīs. Tas tieši ietekmēs arī budžetu, ekonomiku, finanses. Gan Eiropas Savienības dalībvalstīs, gan arī domājot par dalībvalstu uzdevumu kā pārvarēt cēloņus šādām krīzēm, kādēļ cilvēki vispār kļūst par bēgļiem. Tas ir jautājums gan visai Eiropas Savienībai kopumā, gan arī citām valstīm, kas eksportē um, ieročus un ka vajadzētu apturēt kā pirmo pasākumu. Tad mums vēl ir par investīcijām jārunā. Ja es pareizi saprotu vispār šodienas diskusijas, mēs esam viens prāts, ka mums ir jānodrošina investīcijas. Tikai nu ir atšķirīga pieeja un izpratne, ko tad īsti saprotam ar nozīmīgām investīcijām. Un kas tāda pieticīgas investīcijas? Kolēģis Bārtsals jau precīzi norādīja, ka Vācija 2008. gadā, nu, mēs piedām šo ekonomiskās izaugsmas programmu, un tieši pat ļoti, es arī pagājušajā nedēļā reizē nācu ar šādu jaunu priekšlikumu, ka mēs piedām jaunu ekonomiskās izmaksas izaugsmas programmu. Tālāk rekomendācijās iekļauts jautājums par parādiem. Vācijā mēs esam spējuši panākt vienprātību par to, ka nevajag aizrauties ar jaunu parādu veidošanu. Nu, jautājums, kā vispār kopumā izvairīties no, no, no parādiem un liekiem parādiem īpaši. Nu, pirmkārt jau tas ir mm, efektīvs nodokļu sistēmas izveids uzdevums. Ka mēs veidojam tādu sistēmu, kur novēršam izvairīšanos no nodokļu nomaksas un arī konsolidējam nepieciešamos soļus. Un vēl Nu, te bija tāda pingpong spēle, te galtenis starp uh, Demāzo kungu un viņa izteikumu par to, ko tad ir uh, veicis parlamenta zinātniskais dienests. Ne, nu, nu, te jautājums tikai par to, kas tiešām ir tad iestāžu oficiālais ietvers. Ko tad nozīmē Eirozonā, finanšu ministru, Eirozonas sanāksme, vai viņi spēja pieņemt un drīkst pieņemt tāds lēmums, kas ir uh, saistoši tikai dažām Eirozonas dalību valstīm. Nevis visām. Un es domāju, šajā gadījumā Eiros parlamentam ir īpaša loma, jo tie jautājumi, kurus ir pieņemam, mums arī spēkā arī līgumi, un tāpat arī atbalsta funkcija, ko spēja nodrošināt cits iestādes. Bet, nu, te jābūt, protams, skaidrībā, un es domāju, ka te pienāca tiešām laiks veikt zināmas korekcijas. Moldāvu. Nu, Latvijas parlamenta zinātniskā dienesta atzinumi, kas nereti tiek pamanīti plaši presē, dažkārt it kā liek domāt, ka viņu nozīme ir lielāka nekā Vācijas konsolētai tiesai. Nu tā jau vai ne padomāt par to. Thank you very much indeed. Liels paldies. Tagad Francijas senāta pārstāvim uh, eh, Digon Fiekungam vārds. 5 minūtes jums paldies, priekšsādātāji, kā jau mans kolēģis, kurš jau runāja pirms brīža no Francijas parlamenta, es tāpat arī uh, piedaru valdības uh, opozīcijai un gribu atgādināt, ka, diemžēl, Francija ir viena no tām divām valstīm Eirozonā, kura trīs gadu pēdējo laikā ir palielinājusi savu budžeta deficītu, un uh, tāpat arī viena no Eirozonas valstīm, kurai pieauguši publiskie izdevumi par 1,25% gadā, un uh, Francijai ir 2,5% šis rādītājs uh, lielāks nekā citiem, un jāsaka valdības piektotais virziens, aprīļa lēmumi, tas netiek respektēts, un uh, netik ņemt vērā Eiropadomas eh, lēmumi. Jāņem vērā, ka pastāv atšķirības starp eh, to, kā Eiropas komisija un Francijas eh, parlaments valdības traktē lietas. Mans pirmais jautājums ļoti vienkārši, kādā veidā nākotnē nodrošina panāk, ka komisija un dalība valstis izmanto vienotu aprēķinu bāzi lai nodrošinātu, ka efektīvi šie mērķi tiek tiešām uh, uh ievērot attiecībā uz uh, struktūru deficītu, pastāv būtiski atšķirības komisijas un Francijas aprēķinās. Tātad kā lai mēs nodrošinām, ka mēs runājam vienā valodā un varam šādā veidā nodrošināt mērķi izpildinot, tas jautājums, ko uzdeva arī mans kolēģis. Un to pat ierosināja arī citi kolēģi. Tad kā lai labāk sasaistīt um, dalībvalstu parlamentus, uh, iesaistīt ne tikai uh, attiecībā uz šiem jautājumiem, bet arī stabilitātes pro problēmām, lai parlaments tā kā vairāk uzņemtos, apzinātos savu atbildību. Protams, ka šāda sanāksmes kā šī dod savu ieguldījumu un ir nepieciešams arī nodrošināt divpusējas tikšanās uh, uh, starp uh, parlamentiem un parlamentu un komisiju teiksim, to senātu finanšu komiteja ir darījusi, dodoties uz um, Portugālu un Spāniju, un mums nepieciešams veicināt šādas apmaiņas, un jādomā arī par Eh, darba mm, kalendāru, tā tad tā, lai parlamenti labāk varētu eh, piedalīties eh, dažādu jautājumu izstrādē, un tātad šāda sanāksme ir ļoti auglīgs. Paldies! Ah, sorry. How... Paldies! Marijas kungs, Grieķijas parlamenta pārstāvs, 5 minūtes jums lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Šķiet, ka šī sanāksme ir uh, ārkārtīgi svarīgas, jo uzskatu, ka šādā uh, veidā mums ir dialogs uh, un viedokļu apmaiņa par jautājumiem, kas ir um, ārkārtīgi svarīgi, jo gan eh, nacionālie, gan dalībvalstu parlamenti pārstāv Eiropas eh, iedzīvotājus. Es domāju, ka mums ir daudz kas vairāk kopīgs salīdzinot, eh, teiksim, Banku Savienībai, Banku Eiropu, kas šķiet ir ļoti būtiski. Un mums ir uh, arī viena lieta, kas ir līdzīga, teiksim, Eiropas uh, komisijas pilnvarām. Tātad, ja mēs varam uh, veikt viedokļu apmaiņu un satikties, jo ja mums nebūtu šāds tiešais kontakts, tad mēs īsti nezinātu, nu, jāsaka, kas mēs esam, par ko mēs runājam. No Francijas kolēģi jau mēs dzirdējām, ka dalību valstu parlamentiem arī vajadzētu sadarboties. Es eh, pats līdz pagājušam gadam eh, darbojos eh, Grieķijas parlamentā un, un runājot par subsidiaritātes protokolu nacionālajie parlamenti var sadarboties un viņi pat var uzlikt veto tiesības Eh, tā teikt, piešķirt oranžo kartīti kaut kādiem eh, likumdošanas eh, priekšlikumiem, kas nāk no komisijas. Tā ka es domāju, ka dalībvalsts parlamentiem vajadzētu tiešā veidā savā starpā sadarboties. Vēl viena lieta. Pār Eiropas pusgadu mums vajadzētu noskaidrot atbildības jomas, jo Eiropas pusgads ir vērsts uz ekonomisko politiku, bet ekonomiskā un finanšu politika ir dalību valstu kompetences joma. Te nu, tā nav runa par eh, monetāro politikas Eiropas kompetenci, tā tad te ir runa par koordināciju, bet eh, pēdējais vārds eh, tomēr ir dalību valstīm un dalību valstu parlamentiem. Īpaši attiecībā uz dalību valstu budžetu. Mēs nevaram runāt par demokrātiju, ja dalību valstu parlamenti nav paši atbildīgi par budžetu. Un es domāju, ka bez šāda ietvara grūti vēl tālāk diskusijas, un esmu arī izteikt šādu viedokli iepriekšējās tikšanās reizēs ar ekonu komiteju, jo es bieži vien konstatēju, redzu, ka Eiropas komisija cenšas uh, uzvar pēc zināmas atbildības jomas, tātad pārņemtās no dalību valstīm. Tāpat gribu norādīt, ka valstīs, kas ir izgājuši tā, pieņemšu tā saukto memorandu, tur da, nacionāla parlamenta loma tiek mazināta, jo trojka principā pārņem dažādas pilnvaras un dalībvalsts vairs nesako trojkas instrukcijām un tādā gadījumā vienkārši tiek uh, pārtraukt finansējums, tā tad vairs netiek izsniegt aizdevumi. Tā tad reāli trojka uzspiež savu politiku suverēnām valstīm un, protams, kā dalība valstu parlamentu loma tad uh, nobīdās malā. To mēs varam redzēt arī Eirogrupas lēmumu kontekstā. Eirogrupu uh, neievēl neviens, tā ir neformāla grupa, tāpat laikā viņi pieņem pilnīgi neatkarīgs lēmums. Un Grieķijas gadījumā Eirogrupa pieņēma lēmumus un trojka tos uzspieda Grieķijai, un Grieķijas eh, parlaments bija bezspēcīgs. Es biju Grieķijas parlamenta loceklis, un mums eh, ienes eh, likumus 300-400 lapas plašs gars un pateica, ka jums pat jau ir jānobalso pāris dienu laikā, pretējā gadījumā jūs nesaņemsiet nekādu finansējumu un jūs bankrutēsiet. Vai tad tas ir veids, kā parlaments var darboties? Uh, Un pēdējais lēmums, eh, jūlija lēmums, kad Trojka uzspieda vēl vienu memorandu Grieķijai, Viņi nosūtīja 700 lapas pušu tiesisku dokumentu un gribēja, lai mēs pēc pāris dienām nobalsojam. Neviens to nespēja izlasīt, vienkārši nobalsoja. Tā tad. Par ko mēs te runājam? Trojka, kas principā bradā demokrātiju. Tas ļoti svarīgs jautājums. Silvīgu lārdu nākošā. Merci beaucoup. Paldies! Nu, protams, tas eh, beidzot Francija attiek vārds. Eh, klausoties, protams, arī, ko saka deputāti no nacionālā parlamentām, es gribu atgādināt, ko Eiropas parlamenta deputāti ir izstrādājuši kinstīvu. Mēs vēlamies tiešām, lai mēs preti pateiktu, kā finanšu krīzes eh, ietvaros apkopot mūsu prioritātes, kur mēs galvenokārt, protams, uzskatām, ka galvenais ir nodrošināt finanšu stabilitāti. Un jautājums ir gan kā nodrošināt labāku pasaules, ja globālu mērogu finanšu un regulāro sistēmu, ja ietvaru. Un tas šobrīd rāda milzīgas problēmas eh, visām demokrātijām, vai nu nacionālā līmenī, vai Eiropas mērogām. Jo ir, piemēram, Bāzeles eh, finanšu stabilitācija eh, valde, uh, E, piemēram, ļoti nozīmīga iestāde, kas strādā, piemēram, par apdrošināšanas jautājumiem, kam ir ļoti atšķirīgs pieejas un jautājums par to, kurš īsti ir atbildīgs par ko un kā to visu var paturēt un saprast, kas īsti notiek. Līdz šim daudz kas nav bijis izskaidrs un daudz kas atsiek vienkārši tāds vēsturisko sakritību gaitām. Un tādēļ, ja atsevišķi dalībvalstu parlamenti ir interesēti un arī piedāvāt savu pieredzi, labāko praksi, lai mēs varu pateikt, kādā veidā mēs varam varbūt pārstāvēt dažādu veidu politiskās mm, arī līmeņus. Es labprāt to visu uzklausītu. Jo, nu, kur mēs esam gan par Eiropas pārstāvniecību globālajās iestādēs, nu tur ir bieži vien ļoti sarežģīti sarunas ar nacionālajiem parlamentiem. Nav nu, jau tā, ka uzreiz tur jānostāda Eiropas mērogs pret nacionālo mērogu. Nē, bet mēs runājam par kopīgu izaicinājumu. Un tas ir ļoti svarīgs mūsu iedzīvotājiem, lai viņi varētu būt pārliecināti, ka Eiropas um, valstis un Eiropa, Eiropas iestādes spēja rēģēt. Un mēs nevaram vienkārši paļauties atsevišķām dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka visi lēmumi ir skaidri caurskatāmi. Uh, jo gal galā tie lēmumi skar ļoti daudz valstis, gandrīz ne pat visus, un mēs būtu pateicīgi arī par viedokļu apmaiņu. Paldies, Silvija! Darījus rozāt tālāk. Ļoti daudz, protams, svarīgu jaunu ideju. Jā, paldies priekšstādātāji, tiešām bija ļoti interesanti, pat tiešām fascinējuši šīs debats. Un es vēlētos pateikties visiem, kas aktīvi piedalījušies. Visu esmu tiešām ļoti rūpīgi atzīmējis, un um, katrā ziņā arī ņemšu vērā, eh, gatavojot savu ziņojuma gala variantu. Šobrīd mēs tik apkopojam dažādu veidu idejas un grozījumus. Šobrīd mēģināšu varot izteikt īsīs un kodolīgi un nereaģēšu uz visiem svarīgajiem komentāriem. Bet arī šāds lietas, domāju, gribu akcentēt. Pirmkārt, Tā ir cēloņi, kāpēc dalībvalstis neuzņems to par savu atbildību šajās rekomendācijas. Un kādēļ tad īstenošana ir tik vāja? Iedzirdēju vairākus lēmumus komentārus, skaidrojumus. Arvien nepieciešams ciešāk sazvaldes starp nacionālajiem parlamentiem, Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju. Te vajadzētu tiešām sadalīt pa posmiem, kādā secībā, ko mēs darām. Kolēģi norādīja uz zināmiem pārklāšanos. Un arī tāpat norādīja, ka dalībvalstīm dažkārt trūkst iespēju uh, um, reaģēt uz komisijas ierosinājumiem. Vēl sliktāk, dažkārt valdības neinformē parlamentu par to, kas īsti notiek. Tas tiešām ir ļoti bāžs un nopietns punkts visā šajā mehānismā. Pusgadu laikā notiek šī ciešā dialogs starp komisiju, parlamentu un valdībām, ir jāsagatavo daudz dokumentu, un dažkārt liekas, ka tur ir ļoti ierobežot laiks, un nevis spēj iedzināties saturā. Un, nu, tas arī pieprasa, zinām, tādu svarīgumu, tālāk varbūt um, reakciju, lai veiktu zināmas izmaiņas šajā kārtībā. Otkārt. par um, valsts uzkrājumiem Vācijā. Nu, viens saka izcili, tas uh, rāda Vācijas ekonomikas uh, noturību un spēku. Cits saka, nu jā, bet tas nav vēlami. Bet šobrīd vispār nav šādas simetrijas starp deficītu un, um, un uzkrājumiem pārpalikumu. Pirmkārt jau tiesiski tas nav noteikts, jo 6% noteiktais slieksnis uzkrājumam ir tikai indikatīvs rādītājs. Savukārt 3% budžeta deficīts ir skaidri jau noteikts kā likums. Nu, tādā ziņā tur nav nekādas atbilstības. Un arī ekonomiski tā nav nekāda simetrija, protams. Jo, ja valsts atrodas budžeta situācijā, deficīta situācijā, tad viņai ir liels lielāks risks piedzīvot kādu nestabilitāti un sāk pietrūkt kapitāla. Savukārt, ja ir uzkrājums, tad ir pilnīgi cita situācija. Tad situācija ir daudz drošāka. Savukārt, ja mēs skatāmies plašāk par monetāro savienību, valsts savstarpēji saistīts, Tur, protams, nav nekā tāda papildus uzkrājuma. Un tādā veidā, ja mēs saprotam, ka visa Eiropas tirdzniecība saistīta un Vācijas, protams, sadaļa ir milzīga, tad Vācijas uzkrājums gan nozīmē to, ka citiem veidojas papildus deficīts um, maksājumu bilancē. tad sanāk, ka tās valstis, kurām ir liels deficīts, tiek, protams, norāds un viņiem liek uh, samazināt savu deficītu. Bet, ja no otras puses nav uh, pretim nākšanas, tad, protams, šo, viņiem savu parādu ir uh, daudz grūtāk samazināt šo deficītu pidošanu. Tā kā viens, protams, signāls ir skaidrs, jā, viņi ir konkurētspējīga valsts, bet jūs esat monetārajā savienība, bet jums ir jāskatās, ka tam ir plašāk ietekmi uz citām valstīm. Lūk, par to vēl jāturpina strīdēties. Tālāk. Taupības pasākumi. Nu, pirmkārt, ziņojumā nekur nav pieminēta taupība. Tā ir tā kā novecojusi dziesma. Ziņojumā savukārt parādās citas lietas. Mēs aicinām dalībvalstis izmantot fiskālo politiku savas ekonomikas veicināšanai. Bet, nu, tikai tad, ja ir, protams, attiecīgi, nu, šis ietvers. Nevienam jau nepatīk taupības pasākumi. Dažkārt, kā, nu, nekas tas nebija iespējams savādāk. Iespējams, ja valsts ir zaudējusi piekļuvi finanšu tirgam, tad jau nebija iespējams citi varianti. Tas jau nav nekā tāda, protams, burju recepte. Ja jūs varat tērēt vairāk, un jums lūdzu maksā, domā tērēt mazāk, tad, protams, ka ir risks, ka jūs samazināt ekonomiku, un tas, protams, ka valsts izdevuma samazinājums nozīmē recību. Bet situācija ir ļoti atšķirīga, ja valstī ir piekļuva finanšiem vai nav. Jo vienkārši jums nav citu iespēju. Tad um, taupība ir vienkārši nepieciešama. Bet par to mēs šeit pat nerunājam. Mēs nerunājam par to, ka jāturpina taupība. Jo arī valsts, kurām ir ļoti nopietnas parāds. Mēs sakām, ka viņam ir jākonsolidējas, vienlaikus, protams, nodrošināt aizsardzību investīcijām. Lūdzu, ātrāk. Tas arī viss priekšstādātāji, ko es gribēju teikt. Es tad nekomentēšu pilnīgi visus svarīgos komentārus. Bet esmu atzīmējis rūpīgi visus punktus un komentārus, un to atspoguļošu arī gala ziņojumā. Paldies! Paldies jums! Un arī no savas puses vēlos dažus komentārus pateikt. par saturu, kas saistās ar ekonomikas politikām, un otrs par procedūru. Varbūt, ka mēs lietas varbūt redzam tomēr atšķirīgi, un uh, par to, kā Eiropas Sanībai notiekusi ekonomikas politika un cik kvalitātīvi tas viss ir bijis, bet tomēr uh, komisijā un parlamentā ir zinām vienprātība tagad par to, kāds ir īstais veids, kā varam risināt fiskālās un ekonomikas politikas. Eiropas monetārajā savienībā. Par to, ka jānodrošina investīcija aizsardzība, jānodrošina fiskālās disciplīnas ievērošana tā tālāk. Ar zinām niansēm. Tomēr komisija ieņem šādu neitrālo fiskālu nostāju un elastību. Arī Junker plānā un investīciju plānā Eiropas parlamentā mēs šeit mēģinām identificēt šeit politiku šādu jaukto veidu, kādā veidā varam garantēt arī izaugsmēs rezultātu. Lūk, konkrēts veids, kā mēs esam diskusijām. Varam vēl piedāvāt tālāko, varbūt tādu grūdienu mm, makroekonomikas līmenī arī šajā ziņojumā. Nākamais par metoloģiju. Ļoti interesanti. No vienas puses ir jānodrošina, ka ievērojam noteikums, Nu, no otras puses ir jāpanāk pašas rekomendācijas. Ir labas, nevis kaut kādas neproduktīvas. Kur Vācijas kolēģis, nu es nezinu, vai viss piekrīt, bet viņš norādīja, protams, ka Vācijas konkurētspēja tieši pateicoties tam, ka viņi gāja pret rekomendācijām. Tas gan nevarētu likt tādu izdarīt secinājumu, ka katra valsts pati var izdomāt, ko darīt, ko nedarīt, bet um, tas liek pārdomāt. Ja mēs savukārt sniedzam labu ieguldījumu komisijai, kāds vispār ir šis virzība un kāda veidojas kopējā Eirozonas rekomendācija un tālāk par katru atsevišķo uh, dalību valsti, tad tas jau veidojas tāds cirkulāri saziņā ar uh, starp dalību valstīm un komisiju nevis no augšas tiek nodiktēts, kā jums jārīkojas, bet gan stop demokrātiskā procesā, iesaistot Eiropas parlamentu un dalībās parlamentus. Tādēļ mēs uzskatām, ka tam visam būs būtiska loma. Tam vajadzētu tiešām skatīt noteikti kādus veidus, kā mēs varam sadarboties un veicināt demokrātisko aspektu. Un arī noteikti skaidrs turpmākos dalības veidus, kā savu aktīvu līdzdalību mēs varam sniegt labu ieguldījumu komisijai tālāk risināt dialogu ar viņiem un panākt uh, labas rekomendācijas, kuras komisija sagatavoja Eirozonai kopumā un katrai dalībvalstī. Nu, tā kā mēs redzam, kur jau mēs arī labāk arī mm, nodrošinām konverģenci un mērķu konverģenci Eiropas līmenī, piešķirot vienlaikus dalībvalstīm, nacionālajiem parlamentiem zināmas tādas manevrēšanas iespējas īstenošanas ziņā. Tādēļ, standartizējot visu šo procesu, mēs varētu vēl papildus iekļūt šo dimensiju par demokrātisko secību. Kāpinot šo demokrātisko aspektu un arī ekonomikas uh, demokrātiju. Paldies jums visiem par nozīmīgu ieguldījumu šajās diskusijās, jo vairāk mēs spēsim ņemt vērā jūs ieguldījumu, sagatavot galīgo ziņojumu, mēs vairāk arī būsim ieguvēji. kopējā eiro uh, monetārajā savienībā. Nu, protams, ja jūs arī varēsiet sekot arī versijai, kāda veidosies, tad šis gala ziņojums. Paldies šodien par jūsu darbu un mēs liekam punktu mūsu sarunā šeit. Un mēs turpināsim nākamo darbu kārtības punktu. We give, we make a two minutes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 Okay. I, I, sorry, I, we need to start. Mums ir jāsāk. Mūsu nākamais darbkārtības ļoti svarīgais jautājums. Tādēļ, lūdzu, tie, kas dodas projām, lūdzu to tagad izdarīt mierīgi. Piedošana. Bet, nu, jums arī gan nav jādodas prom, jūs arī drīkst lūdzu palikt, ja jūs vēlaties piedalīties, eh, ja klausīties šajā, šīs debats. Tas ir valsts kungs sagatavotājs um, ziņojums, tas arī, protams, ļoti nozīmīgs. Bet vienkārši mēs gribētu turpināt darbu. Četrpadsmitais darbkārtības jautājums. Jaunās finanšu regulas. Uh, izaicinājumi un reāla situācija, un par to, kādā veidā mēs tad nodaskām šo efektīvo noregulējumu kapitāla savienībai. Šī ir mūsu pašu komitejas uzstādītā pašinstīva, aktīvi piedalīties arī šeit jaunveidotajā šajā finanšu pakalpojumu un kapitāla savienības izveidē, un mums, protams, ir ļoti svarīgi, uh, gan sniegt e, ieguldījumu komisijai viņa darbā, sagatavot pašinicību ziņojumu. Nu, lūk, esam saņēmuši Burhard Balts sagatavoto ziņojumu, un lūdzu vārds jums. Jā, paldies priekšsādātāji. Šeit piedāvātais ziņojums un ziņojuma projekts atsaucas uz daudzu gadu jau varbūt darbu un uzstādījumu un par to, kādā veidā veidojam likumdošanu, nevis tikai jau um, pirms šis priekšlikums, bet arī jau pēc tam, kad tas tā ir spēkā ex post. Un pagājušo gadu mēs uh, strādājam pie šī likumdošana ļoti aptaroši, ļoti ierobežotā laikā. Mēs uzskatām nozīmīgu pieredzi, un man politiskā grupa uzskata, ka uh, vajadzētu, protams, arī turpināt un arī šo pieredzi turpmāk arī ņemt vērā. Un īpaši, protams, ka mēs skatām tādu jaunā kapitāla savienību un šāds atsevišķas inicitīvas um, ir vēl jo efektīvāk. Jo kapitāla tirgus savienība un investīcija dažādu veidu bārģeru un šķēršļu likvidēšana ir iespējama daudz labāk, ja mēs tiešām visu spējam arī skatīties visplašaptveroši par visiem finanšu tirgus nosarēm. Tirgus dalībnieki, kas pārstāv dažādas tirgus nozares, nu, ir pakļauts dažādā intensitātē. Un tā kā jau saprotat, ka arī finanšu sirgi ļoti atšķiras un arī, arī iesaistītajā spēles dalībnieki, nu, protams, ir ļoti atšķirīgi kalibra. Un, lai nodrošinātu šādu saskaņotu likumdošanu, mēs esam skaidri redzējuši, kā ir nepieciešami uzlabojumi. Uzlabojumi, kurus jau konstatējam pagājušā gadā. Līdz ar to, nu, te nepietiks, ka mēs tik iznaudzējam konkrētu direktīvu vai regulu. Mums ir jāpanāk tāds visaptvarošs novērtējums par pilnīgi visām uh, jautājumiem finanšu sektorā un par viņu ietekmi uh, uz reālo ekonomiku. Īpaši pievēršot uzmanību uh, vidēju un mazo uzņēmumu finansēšanai. Protams, pamatoti. Tas, kā ir grūtības iegūt finansējumu, protams, visiem ir skaidrs, un jautājums ir, kādā veidā tad vislabāk to varētu risināt. Kapitāla tirgus risinājumi, protams, ir pirmais solis. Bet, lai varētu tiešām piedāvāt reālus ieguvumus, mums tad ir jāapsaka precīzi, kas tad ir šie finanšu kanāli. Un tādēļ šāda vispārēja pieeja ir absolūti svarīga šeit. Turklāt, ir jāskatās, cik ļoti šādi noteikumi atbilst patērētāju un investī, investoru vajadzībām. Pārvarot dažādas šķēršļus barjeras, arī Jo redziet, kas tagad, ja kāds vēlas to nodrošināt pārobežu sakarā, tur vien ir ļoti daudz dažādu veidu uh, barjeru. Iekšējā tirgu, protams, mēs daudz ko esam panākuši, bet, um, nu, vēl viss tomēr nav izdarīts. Tādēļ, te jāskatās gan no šīs Eiropas perspektīvas, gan papildus vēl plašāk. Eiropas finanšu iestādes ir ciešā konkurencē ar globālajām iestādēm, un Tā kā Eiropas prasībām seko tolīt arī globālās prasības. Mums jādomā par globālo konkurētspēju, un to nedrīkstam aizmirst. Finanšu komisārs jau ir diezgan publiski pateicis, ka viņš uzskata, ka šāda visaptvaroša novērtējums ir atzītīgi jāvērtē. Un tas saskan ar vispār labāks likumdošanas politiku Un vienlaikus te ir jāapzinās finanšu tirgu likumdošanas īpašās saudabības. Mums ir jautājums gan par regulējumu, gan uzraudzību finanšu nozarei, un tas rada papildus sarežģījumus. Tādēļ te ir jānodrošina, protams, saskaņotība. Tādēļ ļoti precīzi jāskaņo arī dažādi veidi dati, arī par laika periodiem. Un vajadzētu skaidri noteikt uzraudzības iestādes vēl jau skaidrāks pienākums arī īstenošanas posmā. Un komiteja ir šajā ziņā, nu, viņam tiesības te, teikt savu vārdu. Mēs nesakām, ka mūsu varbūt iesaistīšanās uzraudzībā nozīmē, ka mēs vēlamies apturēt līdzšķinā likumdošanu. Bet ir daudz delģēti akti un tehniskie standarti, kas pieprasa vēl mūsu aktīvāku līdzdarbību. Un tādēļ mēs eh, varētu apņemties, ka līdz nākošā gada beigām ļoti aktīvi iesaistamies šeit uzraudzības darbā. Un līdz to sniedzam atbalstu gan finanšu tirgiem, nodrošinot viņu stabilitāti. Tas ir jau, zinām, mērā veiksmīgi izdarīts, un balstoties šādu veiksmīgu panākumu, mēs varētu arī mēģināt panākt vēl efektīvāku sistēmu. Un beigās vēlos pateikties sekretariātam par atbalstu sagatavojot šo atzinumu. Un tā tad nepacietība gaida mūsu šodienas diskusijas un turpmāko sadarbību ar ēnu referentiem. Paldies! Thank you! The... Paldies referentam! sociāldemokrāti pirmies polstāngs 5 minūtes. Paldies priekšsarētāji, paldies referentam par interesantu ziņojumu, kurš parāda padziļinātu izpratni par finanšu sektoru, sektoru un it īpaši likumdošanas procesu. Un tas ir labi ka pēc eh, regulēšanas, bieži vien straujas regulēšanas eh, viļņiem ir laiks apzināt notikušo, izvērtēt, paskarīties uz priekšu, kur mēs varam kaut ko uzlabot finanšu regulējumā. Mēs meklējam šīs iespējas, bet mēs neesam vienīgie, un tas ir labi. Ļaujiet man teikt, ka finanšu regulēšanas kvalitāte ir atkarīga arī no finanšu sektora darbības. Ir grūti apgalvot, ka finanšu regulējums pats par sevi ir labs. Tas ir lielā mērā atkarīgs no tā, kā darbojas finanšu sektors vai kā tas nedarbojas. Un mēs vēlamies, lai finanšu sektors dod savu pienesumu reāla ekonomikai. Tas ir visu interesēs un ir grūti eh, panākt eh, to pašreizējā situācijā, eh, ka, nu, kā tā šobrīd ir. Jo ir svarīgas nelīdzsvarotības, vienalga vai runa ir par MVU vai multinacionālām kompānijām, mēs redzam, ka lielas nevienlīdzības starp lielām mazām bankām, arī bankām dažādās valstīs. Tāpat mēs redzam arī atšķirības eh, kapitālu, eh, pašu kapitāls pret eh, aizņemtu kapitālu, riska kapitāls un tā tālāk. Tas ir dar, arī riskanti tādēļ, ka tie, kam nav savs kapitāls, ir atkarīgi no aizņemta kapitāla un var neizturēt liels satricinājumus vai šokus. Līdz ar to bieži vien ir nepieciešams veikt padziļinātu analīzi. Un skaroties uz uh, finanšu tirgu Eiropā, nu nav, ko mēs runājam par kapitāla tirgiem vai banku sektoru, mēs redzam, ka ir liela fragmentācija. Un um, mums ir arī jāsagatavo savu darbu kārtību, līdzīgi kā mēs esam darījuši iepriekš. Uh, tāpēc arī mēs esam uzsākuši šo diskusiju jau pirms vasaras pārtraukuma, lai mēs nonākam pie tādas darba kārtības, kur mēs mazinātu šīs atšķirības, šīs nevienlīdzības. Un tādējādi ļaut finanšu sektoram eh, nākt par eh, radīt eh, iegūmus visiem. Ir daudzsološas uh, opcijas, it īpaši MVU ir pelnījuši īpašu uzmanību. Ir interesanti paskatīties uz iespējām izveidot standartizētu informāciju, vienkāršot IFRS, salīdzinošos tabulus, šo scoreboard, var arī uzlabot piekļuvu kredītam, bet tāpat ir interesanti strādāt pie ieguldījumu, noguldījumu apdrošināšanas schēmas, un e, banku savienības e, pabeigšanas. Un tas var palīdzēs mazināt šīs nevienlīdzības. Tas nozīmētu, ka mums ir jāvirs uz priekšu, varbūt ne ar e, vienu soli, bet ar diviem uzreiz. Un vērts papīrošanas instruments vēl arī ir jāņem vērā, jāizmantot tas, ko esam iemācījušies pēdējos gados, tāpat arī e, apsverot datu repozitāriju, kas ļautu mums, likumdevējiem un regulātoriem, skatīt, kādi ir riski finanšu sektorā un kādus riskus e, šis sektors rada reāla ekonomikai. Un noslēgumā ir, protams, opcijas arī kas ir jāizpēta. Tās esam skatījuši gan šeit, gan arī Eiropas komisija to ir darījusi. Un, protams, ar vērtspapīriem tur situācija ir jāuzlabo. Un arī nodokļu atskaitīšanas procedūras ir ļoti sarežģītas un praktiski neiespējams šobrīd strādāt Paldies, Paul, saka runātāja pārtauc priekšsarētājs. Keis Vinbērn. Paldies, priekšsarētāji. Es vēlos pateikties referentām par, manuprāt, lielisku ziņojumu. Šeit ir skaidra koncentrēšanās uz tām jomām, kas mums ir jāskata, lai pieslīpētu regulējumu, kas ir pieņemts pēdējos dažos gados. Un mani grozījumi koncentrēsies uz dažām jomām, kas varbūt būs uh, pārsteigums eh, emīr. Ehm, tā tad viena regula, kur man ir eh, grozījumi, un trīs vēl jo, eh, citas jomas. Pirmā no tām, kur referents jau pieminēja samērīgumu attiecībos MVU, izsas lomu un trešo valstu ekvivalents režīms. Tur, manuprāt, ir daudz kas darāms vēl, it īpaši attiecībā uz atskaitīšanās eh, standartizēšanu. 2010. gadā pieņemtajā tiesību aktā bijis mazāk grozījumu. Bija plānots, ka tas būs ļoti vienkārši, tomēr praktiskie apsvērumi liek domāt savādāk. Kā Stīvens Majors vakar runāja, eh, un es eh, pieminēju, ka ir 89 lauciņa atskaitīšanās eh, saskaņā ar Emir un saskaņā ar citiem eh, tiesību aktiem ir vēl 81 cits lauciņš. Tāpat arī tirzniecības depozitārija. Eh, šeit būtu regulātoriem jāspēj saskatīt saiknes ar dažādiem finanšu dalībniekiem globāli. Un pašreizējā sistēma neļauj uh, sasniegt tos mērķus, kurus esam uh, noteikuši. Citējot Luksemburgas uh, ministru, mēs, nu, saka, mēs izve, vienkārši šobrīd veidojam milzīgu datu krātu. Ir uh, jāņem vērā Eh, unikālie tirzniecības identifikātori, bet eh, tas darbosies tikai tad, ja mēs eh, pievienosim reģionālās specifikācijas. Ir nepieciešama interpretēt šos datus, un publiskajam sektoram ir jāuzņemas vadošā loma. Bez atskaitīšanās jautājumu mums ir jāvienkāršo ar nefinanšu dalībnieku darbība un loma šobrīd eh, tiek atšķirīgi interpretētas normas, un tas absolūti nepalīdz ne uzņēmiem, ne uzraugiem Eiropas Savienībā. Un eh, Boltskungs jau to piemin savā, savā ziņojumā, runāja par citām regulējumu lomām, jomām. Um, šī kapitāla tirgus savienība ir nepieciešams arī uh, sīkāki labojumi, lai padarītu to piemērotāk MVU bankām, uh, gan arī pašiem MVU. Mēs visi runājam par to, ka tas būtu jādara, bet ir diezgan maz praktisku piemēru, kā, kā parlaments eh, trilogos eh, cenšas panākt eh, to īstenošanu. Ja uzraudzība notiek atbilstoši, tad caurumiem nebūtu jābūt. Un varētu būt tā, ka cenšanos šos caurumus aiztaisīt ir novedis pie pārāk stingriem eh, un neelastīgiem eh, noteikumiem. Vispirms par, tālāk par Eiropas uzraudzības eh, aģentūrām, par otrā līmeņa noteikumu izstrādāšanu un cik smagi bija jāstrādā, lai uzlabotu šo komunikāciju ar parlamentu, piemēram, MIFID gadījumā runāju par eh, līgumu 290 no 291. pāntu, es teiktu, ka parlamentam būtu jāsaņem tikpat daudz informāciju kā komisijai. MIFID gadījumā mēs saņēmām deleģēto aktu uh, projektus, tālāk tika tas apspriests ar uh, dalību valstīm un ekspertiem. Un vismaz divas kārtas bija nepieciešams, bet attiecībā uz RTS, uh, kas būs ESMA gadījumā, mēs nesaņēmām šādu uh, šāds dokuments, un tad es eh, nemaz eh, nezinu, kā sarunvedēju eh, komandas dalībniec, kādas pārsteigums mums sagādās. Strādājot pie augst līmeņa dokumentiem, viņi izlem, kas mūs varētu interesēt un kas nē, tas nav īsti pareizi. Un nākotnē attiecībā uz šīm aģentūrām mēs īsti nevēlētos šādu darbību Līdz ar to otrs punkts attiecībā uz uzraudzības aģentūrām ir runāt par vienoto noteikumu grāmatu un kā to izstrādāt. Profesionālā uzraudzība starp dažādiem regulatoriem priekšsarētais pārtrauc runātāji. Pēters Jānis tālāk. Paldies, priekšsarētāji. Es arī vēlos atzinīgi vērtēt šo ziņojumu. Tas ir labi līdzsvarots Man prieks eh, redzēt arī koncentrēšanos uz MVU un vēlos uzsvērt arī to, ka jebkāds eh, kumulējošs eh, izvērtējums būtu jākoncentrē uz finansējumu pieejamību MVU. Mm, vai runājot par finanšu pakalpojumu nozaru Eiropas Savienībā, es uzskatu, tur tas ir īpaši svarīgs, ņemot vērā arī jaunatīstības tirgus Āzijā. Uh, Tas tikai viens no piemēriem. Finanšu pakalpojumu likumdošanas uzlabošana, virzoties uz kapitāla tirgus savienību, ir absolūti nepieciešama, lai mēs saglabātu vadošo lomu globālajā tirgu finanšu pakalpojumu tirgus jomā. 24. un 25. punktā tiek runāts par ekvivalentiem, tur es īpaši piekrīt tam, ka trešo valstu ekvivalentiem lēmumiem ir jābūt uz, e, saskaņotiem. Atbildot uz vēstuli, ko Alda kolēģi un es e, nosūtīja komisāram, komisārs e, norādīja, cik sarežģīti ir izstrādāt kopīgas kritērijas ekvivalentiem, ņemot vērā, ka katra atsauce uh, Eh, attiecīgajā tiesība aktā ir konkrēta mērķa eh, nolūkā iekļauta. Tomēr mums vajadzētu censties harmonizēt ekvivalentu eh, ietvaru un, manuprāt, tas ir pamatoti, ka mēs prasām komisijai šajā ziņojumā to darīt. Ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties ar referentu un ēnu referentiem tuvākajās nedēļās un gaidu ziņojumu pieņemšanu. Paldies! Paldies! Fabio Dimazī. Vispirms paldies referentam Burkhardam Balcam par šo pirmo projektu. Man jāatvainojās, ka es nevaru visu debašu laiku palikt šeit. Uh, šobrīd es uh, savas politiskās grupas vārdā vairākas lietas daru vienlaicīgi. Man jāsaka, ka vairākās ziņā, vairākās jomās mēs varam piekrist finanšu tirgus regulējumā, tur mums nav nekāda iebilduma, mēs to uzskatām arī par eh, loģisku, mēs tad arī uzskatām, ka ir nepieciešams eh, pievērst uzmanību caurumiem regulējumā. Nevis pieiet ar eh, pieeju, ko mēs varam izmest ārā no esošā. Tas mums būtu pārāk tālējoši. Otrakārt, mēs uzskatām, ka tas ir pamatoti, kā tiek rakstīts, ka ir pārklāšanās, ir sarežģījumi regulējumos, regulējumā. Bet mēs uzskatām, ka pamat problēma ir tāda, ka finanšu tirgi paši ir kļuvuši pārāk sarežģīti. Tas nozīmētu, ka stingrs regulējums mazinātu šo sarežģītību. Otrakārt, mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi prioritizēt finanšu stabilitāti. Un tur mēs arī saskaram lielu risku, ka mēs it kā cenšamies labāku regulējumu izstrādāt, Un, un to it kā var ierēģiņi aprēķināt, bet kāda, kādas izmaksas e, radās, ja mēs negarantēsim finanšu stabilitāti, un to ir grūti izrēķināt un skaitļos. Un tādējādi subjektīvi var teikt, ka viss, kas rada administratīvas izmaksas, e, to vairs nedrīkst darīt. Nu, tā, tā jau nevar būt. Otrakārt, e, es uzskatu, ka ir svarīgi skatīties līdzinējas uh, eh, regulējums ir orientējies uh, eh, mikrolīmenī uh, eh, banku bilancē esošo produktu pakļautību riskam un mazāk ir uzmanība pievērst sistēmiskiem riskiem. Kas attiec uz kapitāla tirgus savienību, tur man nostāja ir zināma esmu skeptiski noskaņots par šo koncepciju. Es uzskatu, tas ir papildinošs instruments. Eiropā pamatot iemeslu dēļ mums ir uz bankām centrēta sistēma un tam ir daudz priekšrocību drošu, drošam finansējumam, un es īstenībā uzskatu, ka e, problēma ir tieši pretēji. Nav jau tā, ka trūks finansējumu. Pirms dažām dienām bija e, Financial Times e, plašs raksts, kur Siemens arī izteicās, ka um, um, uh, nav jau tā, ka ir problēma ar finansējumu, bet ar tā um, apgūšanu. Un šeit ir runa par to, ka ir nepieciešams uh, stabilizēt pieprasījumu. Un šis jēdziens, kas atkal un atkal parādās par uh, konkurētspējas stiprināšanu, par to, ka Eiropas Savienības finanšu sektoros tas ir jādara, tur jābūt piesardzīgiem, jo konkurētspēja, ja ar to ir domāta eh, izaugsme, nu, tas nav mērķis pats par sevi. Mēs uzskatām, ka tieši uzņēmumu finansēšana banku jomā decentralizētā sistēmā ir daudz priekšrocību. Vācijā mums ir pieredze, ka Kraikas, piemēram, ļoti veiksmīgi pārdzīvoja krīzi. Uh, Bet uz pozitīvas nots, lai pabeigtu savus izteikumus, eh, teikšu, ka ir viens aspekts, par kur esmu pārliecināts, kā jūs rakstat, daudz vairāk jāliek uzsvars uz eh, atšķirībām starp deleģētajiem un īstenošanas aktiem, lai mums eh, no rokām neizņemtu savus pilnvars un tiesības. Paldies! Paldies, Svens Gīgolds. Jā, ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Erstmal. Paldies, priekšsarētāji. Vispirms eh, liels paldies Burkhardam Balcam par viņu ziņojumu. Dažas lietas vispirms, kur mēs eh, piekrītam. Vispirms jau par samērīguma pārbaudi attiecībā uz tiesību aktiem. Tur mums eh, tiešām tas ir nepieciešams. Daudz kur finanšu tirgu regulējumā mēs redzam nevēlamus eh, blakus parādības, respektīvi eh, tie tirgus dalībnieki, kas ir mazi un garlaicīgi saskaras ar lielu slogu uzraudzības struktūrās. Un Līdz ar to tas it kā nebija tas, kas tika plānots, un līdz ar to mums rūpīgi ir jāpapēta, vai eh, tiesība aktos ir pietiekami uh, nostiprināts samērīguma princips arī regulātoriem. Un eh, princips par draudzīgu, samē, par samērīgu pieeju šeit es varu pievienoties eh, Keis Svimbarnas sacītajam, mums ir ļoti rūpīgi jāskatās, kā mūsu demokrātiskās tiesības um, pakārtotajā likumdošanā tiek īstenots, lai tas mums netikt atņemts. Mēs centīsimies eh, bagātināt šo ziņēju, ziņojumu vairākās jomās. Šeit es varu viennozīmīgi pievienoties arī sociāldemokrātu piezīmēm Jautājums par to, vai mēs esam panākuši to, ka uh, finanšu tirgi vairāk kalpo reālai ekonomikai, jeb nē. Vai, vai vairāk no iegūtā nonāk investoru rīcībā. Uz to arī pats Burkhards Balts norādīja. Uh, Diemžēl mums ir tāda baroka eh, tipa eh, finanšu sistēma, kas ir ļoti dārga, un eh, par to maksā gan reāla ekonomika, gan investori, bet mē, mums ir vajadzīga tāda sistēma, kas kalpo reālai ekonomikai un nāk par labu investoriem vienlaicīgi. Mēs nevaram atļauties tādu finanšu sistēmu, kur eh, ir pārāk eh, koncentrēta bankās un apdrošināšanā šīs uh, Eh, šī ekonomika. Eh, iespējams, ka regulējums ir eh, kļuvis pārāk smags un pārāk necaurskatāms un sarežģīts. Mums ir jāskatās, kā mēs varam varbūt sakārtot šīs lietas. Iespējams, ka arī grāmata ir nepieciešama atsevišķi šajā likumdošanā, līdzīgi kā tas patērētāja tiesība aizsardzības jomā ir Eiropā. Uh, Eh, atcīmredzot, jāturpina tas, kas ir iesākts iepriekšējā sasaukumā. Tad ēnu banku sistēma ir spēles, jeb eh, ekonomikas dalībnieki, kas eh, ir pakļauti atšķirīgiem regulējumam, un cik tālu diez komisija ir tikus ar likumdošanu šai jomā, kur G20 līmenī ir diezgan efektīvi lēmts Diemžēl ir jāsacina, ka iekšējais tirgus eh, eh, re, regulējušā ziņā ir ticis uz priekšu, bet eh, situācija ir netikspoša kā pirms krīzes. Mums ir arī daudz izņēmumu paredzēt tiesību akti, aktos, daudz no tiem ir pamatot, citi nē. Arī ECB norādījusi uz šādām problēmām. Es domāju, arī tas mums būtu jāskata, lai kopējais uh, kapitāla tirgus, lai labāk darbotos kopā ar kopīgo valūtu un noslēgumā. Vairākās jomās e, ir diezgan liela koncentrēšanās tirgu. E, reitinga aģentūras, piemēram, mēs centāmies regulēt to darbību, tāpat arī mēģinājām šo augsto koncentrāciju un e, tirgus varu arī risināt. Vai mēs esam tikuši uz priekšu? Nu, godīgi sakot, skaitļi no tirgus, kas man ir pieejami, rāda, ka nē. Uh, Mēs vēlamies lielāko konkurenci, vairāk tirgus dalībnieku, mums vajadzētu paskatīties uh, tos jautājumus, kur neesam tikuši uz priekšu. Un pavisam pēdējais horizontāls jautājums, kas mums ir svarīgs, ilgspējīgas investīcijas un to veicināšana. Eh, finanšu tirgiem gan eh, ekonomiski, gan sociāli ir jāpierāda tas, ka kapitāls tiek ieguldīts eh, uz nākotnē orientētās lietās, un mums tad ir nepieciešams uztvert tos signālus, kurus sūta tirgus. Par to mums arī jā, jāved diskusija, un priecājos gaidot sadarbību. Paldies! Stīvens Volfs tālāk. Sorry, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Par eh, kapitāla tirgu attīstību zaļajā grāmatā ir rakstīts, ka eh, mūsu prioritāte, Eiropas prioritāte, nu tur gan būtu jāraksta Eiropas Savienības eh, prioritāte, ir izaugsme un darba vietas Eiropas Savienībā un veids, kā un jārūpējas par investīcijām un kapitāla atraisīšanu. Nu, es nevaru vairāk piekrist. Jūs Uh, rakstat, ka ir jānodrošina kapitāla tirgus savienība, tātad, lai mēs varam uzlabot kapitālu. Otrajā dokumentā, tālāk pārdomu dokumentā ir rakstīts, ka šķēršļi uh, padziļināta kapitāla tirgus savienības nodrošināšanai. Tur jāņem vērā barjeras pastāvošas kapitāla piekļuvēji, un tas uh, ierobežo kapitāla tirgus instrumentus un rodas kropļojumi kapitāla tirgu. Un visbeidzot, jūs rakstat, ka ir labi, ja būtu kapitāla tirgus savienība, jo ASV vidēji izņēmu uzņēmumu saņem piecreiz vairāk finansējumu nekā Eiropas Savienībā. Nu, tad iepazīstoties ar šiem ziņojumiem, kas man ir priekšā, gribu atgriezties pie savu sākotnējā vērojumu. Man eh, šķita, ka es lasu tādu kā vieglu instrukciju investēšanai gan finanšu kapitāla tirgu un varbūt, ka nepareiz to esmu traktējis, bet eh, es gribu tālāk eh, paraudzīties tehniskajos aspektos, kas man šķiet ir diezgan satraucoši. Pirmām kārtām, salīdzinājums ar ASV ir tāda nepareiza vēlme no mūsu puses kaut ko kopēt. Pirmām kārtām, Eiropa sastāv no daudzām brīnišķīgām kolosālām valstīm, bet ASV ir viena valsts ar vienu nacionālo identitāti, vienu regulējumu, kas attiecas uz eh, visiem. Un, ja to jūs gribat attiecināt, tad jums ir jābūt godīgam pret cilvēkiem un jāsaka, ka jūs gribat, lai tad būtu Eiropas Savienotās valsts. Tas ir tas filozofiskais jautājums, kas nav risināts šajā jautājumā. Otrais risinājums, kas tiek piedāvāt, tie nevienmēr palīdzēs maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā jau jūs to varat paredzēt. Maziem vidējie uzņēmumi var griezties jau tagad banku sektorā un panākt stipri daudz, bet banku sektors lielā mērā neinvestē Eiropas uzņēmumos, ne tikai tāpēc, ka uzņēmumi paši varbūt nav vērti, lai ties investētu, bet eiro risks ir daudz smagāks un tāpēc ir grūtāk investēt un ilgtermiņa. Uh, perspektīvas daudz sarežģītākas, un šie ir izcinājumi, ko nevar atrisināt vienkārši paplašinot šo kapitāla tirgus savienību. Vēl viena svarīga lieta ir eh, ierosinājumi, un jāsaka, ka tie ir eh, nu, tikai tā definēti, bet tie rada grūtības MVU, un es Džordžu Farenšonu gribu eh, citēt. Viņš pārstāv Vācijas Kraibankas. Viņš saka, ka parastā banka finansējuma izmaksas var tikt samazināt un rakstīts, ka mazi un vidēji uzņēmumi nenodrošinās nekādu izaugsmi, jo dažādas valsts obligācijas un uzņēmuma obligācijas nebūs vērts, lai tās eh, investētu, jo to apjoms nebūs pietiekams. Tātad jau mums rodās nodalījums šeit no šīs idejas, no mērķa kapitāla tirgus savienībai MVU, un faktiski investīcijām ir nepieciešama lielāka apjoma. Mani īpaši satrauc viena no sadaļām uh, attīstības dokumentā, kur ir runāts par uh, barjerām, tā teikt, mājasēmniecību, cilvēku investīcijām bankās. Nu, ko tas nozīmē? Vai mēs negribam, lai cilvēki iedzīvotāji investētu bankās? Uh, Bet tātad mēs dodam signālu, ka mēs gribam, lai cilvēki iedalīt, piedalītos uh, investīcijās uh, saistībā ar vērtspapīrošanu, bet tieši tur cilvēki ir jau krīzes laikā zaudējuši ļoti daudz naudas, un mēs cenšamies ierosināt uh, riska kapitāla uzņēmējs, samazināt kapitāla izmaksas, palielinot kapitāla prasības, palielinot, pastiprinot regulējušais aspekts un tādas lietas, būt gluži dabīgi. Tā vietā mēs mēģinam radīt tādu ietvaru, ka parasts pilsonis atkal būs pakļauts riskam, un ja tā tas būs, tad uh, būs uh, nepieciešams atkal milzīgs regulējums aizsargāt uh, pilsoni, kas atkal savukārt mazinās tās investīcijas, kādas viņi veik. Tā tad tā ir man vērojumi par šo dokumentu. Very much, Barbara Kapel. Barbara Kapel nākošā. Thank you. Yeah. Paldies, priekšsādātāji. Nu, šis ļoti garais nosaukums gan runā par ļoti svarīgu ziņām pēc būtības, tad par finanšu pakalpojumiem visā Eiropā un par likumdošanas iniciatīvām šajā jomā. Mēs, protams, pārbaudām jau ex ante un ex poste šīs iniciatīvas. Un es vēlos pateikties referentam par šādu iniciatīvu. Tas ir bijis ļoti nozīmīgs solis. Un referendam ir tiešām izdevies te iekļaut ārkārtīgi daudz svarīgas idejas. Mēs redzam, ka referents ir ļoti nopietni pieķēries šim jautājumam par labāku likumdošanu, kas arī ir svarīgi pašai komisijai, un uh, arī tālākie, turpmākie soļi to apliecina. Skatīsimies konkrētāk gadskārtējie, gadskārtējais pārbaudas, vai tiek ievērot saskaņotība un vai tas īpaši tiek piemērots maziem vidiem uzņēmumiem, un piecu gadu kvantitīvie un kvalitatīvie izvērtējumi. Nu, es to novērtēju visu arī skatot no laika puses, no šī kalendāra, domāt par nākošā gada otrajā pusē ir jābūt komisijas ietekmes novērtējumam, tas tiešām ir ļoti svarīgi. Viss finanšu tirgus nozars ir jāpārbauda, to ir kolēģis ļoti precīzi uzrakstījis, to arī citi norādīja. Un tā kā finanšu nozara kopumā ir milzīgi ļoti sarežģīta, tādēļ katrs nozars un virziena pārbaude ir būtiska. Kā kolēģi norādīja, Ja mēs salīdzinām ar ASV, mazie vidēji uzņēmumi piecreizu vairāk iegūst līdzekļus no kapitāla tirgus nekā tas ir Eiropā. Un tas ir tikai salīdzinām no 8. līdz 14. gadam. Piemēram, tad bija 90 miljārdi vairāk bija pieejams um, ASV un arī Eiropā būtu bijis nepieciešama papildus līdzekļi, lai veicinātu ekonomisku izaugsmu. Tad ir jāizmanto viss šīs iespējas, kas spēj arī nodrošināt reālo ekonomiku ar šo kapitālu. Tā kā mēs varam, protams, mērķiecīgi strādāt, un mēs atbalstām šos uzstādītos mērķus, strādā pie likumdošanas, strādā pie finanšu stabilitātes, pie patērētāju aizsardzības un globālās konkurētspējas. Labā konkurētspēja ir tik ļoti svarīga, jo Eiropas finanšu iestādes atrodas uh, starptautiskā konkurencē, un starptautiskā konkurence viņiem ir jāiztur. Tas ir līdz tekus uh, finanšu stabilitātei un patērētāju aizsardzībai papildus ļoti nozīmīgs aspekts. Paldies. Uh, have... Paldies. Mums vēl ir trīs uh, runātāji, kas grib izteikties brīvā mikrofona sadaļā. Man jālūdz jūs, uh, kolēģis, uh, izteikties neilgākā pusotra minūte, jo mēs jau esam pārsnieguši savu plānoto laiku un um, priekšsādātāja vietniekam uh, būs man jāizstāja, man jādodas uz citu sanāksmi. Nina Gīla, lūdzu, pirmā. Paldies priekšsādātājiem, paldies referentam par ļoti labo ziņojumu, un es uh, varu visam atbalstīt uh, daudz ko jūs ziņojumā, un atbalstu arī kolēģi Poltēnu teikto. Es domāju, ka nepieciešama kon... saskaņotības ar dažādiem finanšu likumdošanas aktiem, un uh, šis jautājums ir um, jārisina. Es domāju par to, par finanšu darbiniekiem. Viņi domā, ka šis likumdošanas darbs būs ar negatīvām sekām un Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai nenotiktu deregularizācija, un tādu signālu arī vajadzētu dot. Man ir zināmas bāžas par šo ideju, par ikgadējo pārbaudi. Gribētu vairāk saprast, kā tad praktiski to varēs veikt, bet katrā ziņā domāju, ka tā ir interesanta ideja, un uh, to mums vajadzētu papētīt tālāk. Bet uh, svarīgākā lieta, ko jūs teicāt, es piekrītu, ka mums ir nepieciešama pilna īstenošana un uh, pieņemto pieņemtā tiesiskā regulējuma īstenošana. Un uh, nezinu, kā mēs varēsim visu šo darbu panākt, bet uh, te es raugos uz jums, jo šis goldplating ir viens no jautājumiem, kas uh, neļauj mums uh, nodrošināt ļaut uh, kapitāla tirgus darbību pilnībā. Hokmarkungs. Paldies! Pirmām kārtām gribētu izteikt komentāru par Vulfkungu teikto ja Korbina kungs kādreiz tiks ievēlēts par uh, apvienotās karalists uh, premjeru, tad redzēsim, kā viņš rīkosies situācijā. Pa, tālāk par izvērtēšanu stocktaking. Tur es gribētu izteikt komplementus uh, referentam, nevis tikai tāpēc, ka viņš ir koordinators, bet viņa ziņojums tik tiešām dod ļoti labu pamatu mm, tālākām diskusijām. Un es gribētu piebilst vēl. Uh, Viņa nosprostē pozīciju. Es domāju, ka būtu labi veikt analīzi no makroekonomiskās perspektīvas. Vai esam aplūkojuši finanšu tirgu situāciju, lai tie sniegtu tādas investīcijas, kādas mums Eiropā nepieciešams, jo lielā mērā regulējums, kāds ir bijis, ir principā bijis veicinājis situāciju, kad ir grūtāk aizdot eh, naudu. Varbūt kādreiz tas ir pārāk viegli, bet dažkārt tagad kļūst par pārāk sarežģītu pasākumu. Es domāju, ka šo aspektu vajadzētu pārunāt. Tāpat eh, jābūt kritiskiem attiecībā uz to, ko esam darījuši un panākuši, vai viss ir bijis labi, vai esam darījuši par daudz, vai kaut ko varētu, tā teikt, paņemt nost, vai kaut kas pietrūkst, bet eh, paturot prātā, ka finanšu tirgus stabilitāte ir atkarīga no izaugsmas un visbeidzot. Mē, man šķiet, ka mūsu kapitāla tirgi ir ļoti labi funkcionējuši Eiropas Savienībā, un to vajadzētu izmantot kā piemēru. Tātad uh, tikai par piecām sekundēm pārkāpu savu runāšanas laiku. Paldies, atvainojos, saka priekšsādātājs, ir bijis pārpratums no sekretariāta puses aprēķinot šīs piecas minūtes. Tātad um, tagad izrādās, ka mums pietrūks tomēr laika brīvā mikrofona sadaļai, un uh, analīze nākošā. Paldies, izteikšos īsi, un man ir prieks eh, dzirdēt Hokmāra kunga pārliecību, ka man eh, partija uzvarēs nākošās vēlēšanās apvienotā karalistē. Eh, Hokmāra kungs saka, viņš to izmantoja kā metaforu. Nu, katrā ziņā mm, Vulf kungs jau zina, ka kapitāla tirgus savienība ir viens no spēcīgiem iemesliem, kāpēc Britu uzņēmēji atbalsta palikšanu Eiropas Savienībā. Pāris komentāri, kaut gan es piekrītu lielā mērā tam, kas ir ziņojumā, un es pateicīgi referentam par ļoti noderīgiem komentāriem. Tur, ka viņš izskata principus, kam ir jābūt pamatā mūsu finanšu pakalpojumu regulējumam, viens ļoti svarīgs pietrūkst, un tas ir caurskatāmības princips. Es ceru, ka varbūt tas tiks labots, jo tas ir ļoti būtiski runājot par uzticību tiem, kuri ir iesaistījušies tirgu un tāpat arī no sabiedrības puses, un ļoti svarīgi lai būtu šī efektivitāte, un es domāju, ka tas ir jāņem vērā vairāk nekā tas tagad ir. Un vēl bija jau diskusijas par MVU šovakar un par uh, to, ka varētu notikt regulējošās izmaiņas uh, šai jomā. Es domāju, ka mums ir šeit savas diskusijas jāsaista tām diskusijām, kas notiek um, attiecībā uz uzņēmumu atbalstīšanu. Es dzirdu no uzņēmējiem, ka MVU nevienmēr ir gatavi investīcijām. Uh, ir Eiropas Savienības programma, lai to risinātu, kosmē, piemēram. Tātad jāskatās, kā mēs visus šos elementus varētu satamburēt kopā. Paldies. Uh, referentam Balskungam vārds. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies. Es vēlos pateikties priekšstādātāju visiem kolēģiem par viņu komentāriem, kas bija tā ļoti pozitīvi, varbūt tās, kur varbūt vēl kaut kas būtu jāpasaka, un kur mēs esam jāturpina darbs. Nu, labi, ņemot vērā laika ierobežotību, šobrīd tikai par dažiem svarīgākajiem punktiem. Analīze dāca par savskatāmību, jā, mēs, protams, te varam vēl uzlabot, un es arī savā ievadaļā norādīju, ka man tā šķiet ļoti svarīga lieta, šī savskatāmība, un ka arī esmu gatavs pie šiem turpmāk strādāt. Daudz kolēģis teica par um, MVU. Es uzskatu, ka te ir tiešām tam jāvēlt uzmanība. Arī nelielākie projekti, nelielākas jau tēmas, tas prasa papildus uzmanību. Un kāpēc Riežeks norādīja? Tas ir viens svarīgākiem punktiem, kurām mums tiešām jāvēlta uzmanība. Tālāk piekrīt Pāvatangam, ka būtu lieki šobrīd jau runāt par šādu bilanci izdarīšanu. Nu, ir lietas, protams, kur uh, ir kas ir par pamatnosacījumu šādai bilances vispār izdarīšanai. Un vēl kolēģi runā arī par tādu ļoti precīzu darbu, lai nepieļautu deregulāciju. Jo mēs nevēlamies tagad teikt stop, bet gan redzēt viss līdzinējs darbs, kas viņš ir izdarīts, ko tu tomēr vēl vajag uzlabot un ko arī varam uzlabot. patvērtētiem un īstenošanas aktiem vēl būtu precīzi jārunā. Arī mazīkungs jau par to runāja. Lūk, tas arī viens konkrēts punkts. Un tas ir diezgan nozīmīgs punkts. Nu vēl, Svenskī Golds norādīja jautājums par samērību ja proporcionalitātes pārbaudi. Labi, te arī esam gatavi tam veltīt uzmanību. Jo, nu, protams, tas viss kopā kļūst nopietni. Tālāk, tur runāja par ēnu banku sektoru, es runāju par ēnu ekonomiku plašāk. Un te jau bija, zinām, likumdošana šajā jautājumā. Bet, nu, tad to visu kopā apsaliekot, uzskatu, ka šis nu, tiešām būs viens no lielajiem jautājumiem vispār mūsu vēlēšana darba, uh, sasaukuma darbā. Kas arī būs jāīsteno. Wolfkungs. Šā ziņā es nerunāju par to, ka Eiropas Savienībai kļūtu atcaucoties uz ASV par tādu paraugu valsti. Nevajadzētu arī vienam otru pārprast. Tas nav īstenībā šeit apmēr. Arī godātais te ir īstenībā daudz cits komitejas, kas nodarbojas daudziem jautājumiem, kas ir viņu kompetencē. Tālāk par pārbaužu biežumu. mēs vēl esam runājuši, un es tomēr esmu izteicis savu priekšlikumu, jo es par to daudz lauzīju galvu, un es uzskatu, ka mums jābūt kaut kam ļoti konkrētam iznākumam. Lai beigās, kad šo ziņojumu kāds lasīs, viņš redzētu, ka tas ir ļoti nopietns darbs, kas balstās arī, un mēs varam pieprasīt tālāk komisiju, tālāko rīcību. Un jādomā, ka komisija jau arī varētu sagatavot savu pētījumu līdz šī paša sasaukuma beigām. Tas arī viss. Paldies! Paldies uh, referentam. Turpmākais darbs būs sekojošs. Grozījuma iesniegšanas termiņš 24. septembris, grozījuma izskatīšana 13. oktobris, balsošana ekon komitejā 19. vai 10. novembris. Nākotne šā sanāksme ekon komitejai būs 22. septembrī 9. no rīta. Paldies, un sēde ir slēgta.